Thank you. Can we uh, start with... Paldies, nu tad sāksim darbu, nu pat jau esam uh, pauzējuši un pauzējuši, tāpēc tagad pārēsim uzreiz pie darba. Mans Roitens kundze, varbūt jūs varētu strauji ieņemt vietu. Mums šīs debats jā, jāpabeidz līdz 9.55, nedrīkstam pārsniegt šo laiku. Un uh, mums tomēr vēl gribētos par to arī izteikties, citā tā varētu būt problēma. Tātad 9.55 precīzi mums jābeidz šī jautājuma izskatīšana. Mēs Rautens kundze lūdzu, jūs varētu mums pastāstīt par šo ziņojumu, kas sāc atbilstīgi noturīgu un drošu Eiropas pensiju sistēmu veidošanu. Es atvainojos. Man bija jātiekas ar Holandas ministru, viņš bija mūsu birē, viņš gan jauns, un man vajadzēja piedalīties šajā sanāksmē, tāpēc nebija šeit jau no paša sākuma, pulkstens deviņos. saprot, mans koordinātors Čavakungs eh, daudz ātrāk pastrādāja, daudz straujāk strādāja, nekā es to būtu gaidījis. Turpināšu nīderlandiski. Priekšsēdētais kundze. Vienīgs, met alles shadows. Esmu patiešām e, baudījusi izcilu sadarbību ar visiem ēnu referentiem un kopš paša pirmā brīža es eh, darīju visu iespējamo, lai uh, eh, Empel komitejā varētu panākt kompromisu. Kādēļ? Tādēļ, eh, ka šis budžets ir nepieciešams un um, šis, šī zaļā grāmata pensijām ir nepieciešama gan īsākā, gan ilgākā termiņā, lai varētu parūpēties par drošas, uh, ilgspējīgas un atbilstošas pensiju sistēmas izveidi, kas būtu izmantojama jebkuram Eiropas pilsoņiem. Mēs uh, darbojāmies ļoti caurskatāmā veidā, jo uzreiz Pēc tam, kad es varēju iepazīties ar grozījumiem, es jau nekavējoties sāku strādāt pie kompromisa grozījumiem, un es esmu ārkārtīgi pateicīga ēnu referentiem par labo sadarbību. Priekšsēdētājs kundze, kāds ir tā visa iznākums? Jūs varat ar to īstenībā iepazīties, tas atrodas jūs priekšā. Īstenībā uh, problēmas uh, ir attiecībā uz uh, trim punktiem. Pirmām kārtām ir uh, izaugsms un stabilitātes pakts. Uh, šajā paktā ir minētas arī pensijas. Mēs vēlējāmies zināt, uh, cik uh, spēcīgi ir šī atsauce uz pensijām stabilitātes un izaugsmas paktā. Uh, Mums uh, bija apspriedas arī pagājušā nedēļā, un mēs lūdzām komisijas pārstāvim, uh, tas bija cilvēks no ECFIN ģenerāla direkcijas, tātad mēs lūdzām smalkāku informāciju par šo jautājumu. Un stabilitātes un izaugsmas paktā pensijas ir uh, minētas, bet mēs īsti nezinām, uh, kāda ir šīs atsauces ietekme, tātad ko tas vispār nozīmē. Tā ir uh, šī pirmā problēma. Otrām kārtām uh, tas ir tieši mans viedoklis, un es domāju, ka tieši mans personiskais viedoklis pārāk spēcīgi neatšķiras no kolēģu viedokļa ETP grupā. Uh, Tātad, kad jūs runājat par saistībām, kas ir jāuzņemas pirmajā pensiju līmenī, uh, tad eh, šīs saistības ietekmē zināmā mērā stabilitātes un izaugsmas paktu. Un eh, tad, kad eh, dalību valstis sāks veikt ietaupījumus, lai varētu uzbūvēt vai radīt šo otro pensiju līmeni, tas nozīmēs, E, ka dalību valstu parādi kļūs nevis mazāki, bet lielāki, bet mēs, deputāti, uzskatām, ka tās dalību valsts, kas ir taupīgas, ir attiecīgi arī jābalvo. Tādēļ priekšsēdētais kundze šeit e, arī rodas visai nozīmīga problēma. Piektajā punktā es to mēģināju atrisināt, tas bija kolēģiem paprātam, bet līdztekus uh, Piektajam punktam ir šis eh, A kompromiss un mēs eh, lūdzām arī ekon komitejas atzinumu. Viņi vēlējās šeit tekstam pievienot vēl trīs papildus punktus. Tas ir īstenībā diezgan, eh, nu, tā bagātīgi. Varbūt, ka mēs varētu prasīt lielāku tādu pretimnākšanu no sociālistu grupas. Nu, īstenībā man pret šiem punktiem nav nekas, eh, nav nekas īpaši iebilstams. Tālāk priekšstādātais kundze runājot par pensiju līmeņiem. Ziņojumā ir rakstīts, eh, ka pirmais pensiju līmenis ir balstīts uz paudžu solidaritāti, tā sauktā pay as you go sistēma. Un uh, Es uzskatu, ka šis pirmais līmenis vienmēr būs tas lielākais eh, instruments, tas fundamentālākais finansējuma avots. Un eh, tā tad jaunāki cilvēki var eh, palīdzēt pirmā līmeņa spēcināšanai un uh, jo vairāk cilvēki kļūst vecāki, tas nozīmē, ka šis līmenis, eh, nu, tomēr cieši no zināms piediena, tas tiek, eh, nu, aizvien vairāk noslogots. Otrais pensija līmenis eh, vienmēr ir balstīts uz tādu līgumu, kas tiek noslēgts starp darba ņēmēju un darba devēju. Piemēram, Vācijā šī sistēma uh, ir ļoti pazīstama un tā atšķiras no sistēmas, kas pastāv citās dalību valstīs. Trešais pensiju līmenis arī ir nozīmīgs, manuprāt, bet tas tiek izmantots tieši tajās valstīs, kur ir pietiekami liels, labklājīgu cilvēku skaits, kas kaut kādu naudiņu tad var atlikt nebaltām dienām, var atlikt malā. Ne visās valstīs šī sistēma darbosies. Es domāju, par to mēs varam būt viensprātis. Un tālāk priekšsēdētājs kundze. Un par to īstenībā vēl neesam vienojušies. Es uh, ziņojumu paskadrojumā teicu, ka jā, mēs kļūstam vecāki un pieaug vecāku cilvēku skaits. Un tas, ka cilvēku dzīves ilgums pagarinās, protams, arī nozīmīgs faktors, bet jāņem vērā, ka Bulgārijā un Rumānijā eh, vidējais vecums ir 67 gadi, Eh, un, piemēram, Nīderlandē tie ir 79 gadi, un jāņem vērā, ka cilvēku dzīves ilgums turpinās paaugstināties nākamo gadu uh, gaitā. Protams, tas nav identisks pilnīgi visās Eiropas Savienības dalību valstīs, bet tā tomēr ir tāda augoša tendence, un tas ir jāņem vērā plānojot pirmo pensiju līmeni. Un šeit jau ir tas āķis priekšsēdētājs kundze. Ir kolēģi, kas saka, ka eh, ar to īstenībā nav jārēķinās un eh, tas nav jāprognozē. Ir jāparūpējas pirmām kārtām par to, lai cilvēki uh, Eh, kas vēl nav sasnieguši oficiālo pensijas vecumu, visu laiku nepārtraukti turpina strādāt, lai viņiem ir tāda nepārtraukta profesionālā līkne. Un, protams, darba devējiem ir jāparūpējas, lai šie cilvēki darbā paliek pēc iespējas ilgāk, lai viņi būtu pietiekami elastīgi, un līdz ar to šie cilvēki varēs eh, tātad beigt strādāt, kad viņi būs sasnieguši oficiālo pensionēšanās vecumu. Tā ir pirmā prioritāte. Otrā prioritāte, nu, es to tā nedaudz nogludināju. Uh, Tātad, ņemot vērā dažādus uh, atšķirības uh, Eiropas Savienībā, mēs nevaram izveidot vienotu pensiju sistēmu visā Eiropā, kā to piedāvāja, piemēram, uh, Merkels kundze. Jāņem vērā, ka atšķiras gan vidējais dzīves ilgums, gan arī uh, citi nozīmīgi parametri. Jums taču ir jāvienojas ar so sociālajiem partneriem, kā saskaņot šos dažādos pensiju līmeņus un atšķirīgās sistēmas. Uh, un es eh, apzināti runāju par sociālajiem partneriem. Šis punkts man ir ļoti nozīmīgs, un es ceru, ka mani kolēģi no sociālistu grupas varēs man piekrist, varēs atbalstīt man piedāvājumu. Tas ir kompromiss grozījums. Es 18. punkts, eh, priekšsēdētājs kundze. Tas bija, nu, uh, pats svarīgākais, ko es jums vēlējos teikt, un es no visas sirds ceru, ka mēs varēsim pieņemt labu saskaņot ziņojumu, un kolēģi varēs par to nobalsot. Un, protams, esmu gatava atbildēt uz individuāliem jautājumiem, ja tāda radīsies. Paldies! Paldies, turpin priekšsādātāji! Marēna Harkina un pēc tam Tomas Mans. Paldies, priekšsādātāji! Pirmām kārtām gribēju teikt paldies referentei par to darba manieru, ko viņi izmantoja. Manuprāt, uh, Tas bija visiem ēnu referentiem daudz vieglāk. Un mēs līdz ar to varējām sakot līdz visiem 463 grozījumiem. Pāris komentāru. Pirmkārt jautājums par C kompromisu. Varbūt jūs varētu mazliet paskaidrot, ko jūs domājat ar starpsektoru un teritoriālu fondu attīstību, lai palīdz, lai palīdzētu darbinieku piesaisti pensiju sistēmām uzņēmumus. Es īsti nesaprotu, ko mēs saprotam ar, šo, ar šiem teritoriālajiem fondiem un kā tad šie fondi tad var palielināt darbinieku piesaisti pensiju fondiem. Varbūt jūs varētu man sniegt šeit paskaidrojumu. Otrs jautājums, otrs punkts ir par kompromisu H. Šķiet, eh, es jau, mēs jau esam runājuši par šo tas ir grozījums par sieviešu pensijām ir tīpaši, par to, ka tas nav adekvāts. Es domāju, ka šai kompromisā tas, šis jautājums ļoti labi formulēts, kas attiec uz trim formulēm. Pīlāriem, protams, ir atšķirīgi viedokļi. Atšķirīgi viedokļi. Un es tā plašā mērā piekrītu referentei un varētu atbalstīt viņas grozījumus. I kompromiss. Pirmais teikums aicina po izveidot pozitīvus kriterijus, ko izmantot sieviešu pensiju aprēķināšanā. Nu, varbūt mēs varētu izņemt ārā šo vārdu pozitīvs, jo pēc tam nākamajā frāzē teica tā, lai garantētu gan vīriešu, gan sieviešu ekonomisko neatkarību. Nu, es domāju, ka vārds pozitīvi šeit ir vienkārši lieks, jo frāze pēc tam jau, zināmā mērā, raksturo to veidu, kādā šie kriteri izmantojumi. Vienkārši šis vārds pozitīvi var radīt tādas šaubas vai skepsi nedaudz, bet, nu, doma jau šim teikumam kļūst skaidra tik un tā. Un domāju, tāpēc šo vārdu varētu svītrot, jo tas nav nekā vērt, tas neko nenozīmē, bet var radīt pārpratums. Tālāk, nākamais par harmonizēšanu, jā, es saprotu, jā, to varētu piesaistīt pie dzīves ilguma, un beig, beidzamais komentārs par ekonu grozījumiem un stabilitātes un izaugsmas paktu. Kā jau referente teica, pensijas šeit ir iekļauts, bet ir ārkārtīgi grūti noskaidrot, kādā mērā un tieši kādā veidā šī atsauce ietekmē pensijas. Un tā ir problēma dalību valstīm. Jūs apskatīsiet devīto punktu ekona atzinumā, tad top skaidrs, ka tā vēlas, lai pensiju reformas tiek ņemts vērā arī aprēķinot uh, valsts deficītu un izsaka nožēlo, ka atsevišķas dalību valstis ir, uh, ir tagad anulējuši pensiju reformas, kas pēdējos gados tikuši īstenotas. Es šo grozījumu uzskatu par ļoti dīvainu, jo nāku no valsts, kur mums nebija nekādas izvēles. Mums uh, uh stabilitātes fonds un starptautiskais monetārais valūtas fonds uh, lika mums īstenot pensiju reformu, un es domāju, tā zināmā mērā ir tāda pretru, es domāju, nedaudz neveiksmīgi, ka šis otrais, devītais un desmitais grozījums te ir jāiekļauj, ņemot ja vērā, ka situācija ir neskaidra, un tomēr mana grupa droši vien varēs arī atbalstīt šos grozījumus, ja nu citādi nekā. Paldies, Marianna, saka priekšādātājs Tomas Mans un pēc tam Tori Kunze paldies priekšsēdētājs kundze. Es domāju, ka eh, darbs, ko esam ieguldījuši pēdējo nedēļu laikā ziņojuma tapšanā, ir uh, attaisnojies, un uh, mēs ļoti labi sadarbojāmies gan ar ēnu referentiem, gan ar pārējiem, uh, bet, protams, mēs visu nevarējām sasniegt. Tomēr, jebkurā gadījumā mēs ļoti labi diskutējam gan Empel komitejā, gan arī Ekon komitejā un saskaņā ar 50. punktu abām komitejām pie šī ziņojuma bija jāstrādājas. Tādēļ tie ekon grozījumi, par ko mēs nebalsosim, nav iekļauti šajā balsojuma sarakstā. Bet eh, jāatcerās doma, kas tajos pausta. Mums, eh, protams, izdevās vienoties par kompromisiem, un tas ir ļoti labi, ka tie gala beigās izkristalizējās. Protams, dalību valstīs ir ļoti atšķirīgas pensijas sistēmas, tomēr mums eh, izdevās vienoties par tādiem galveniem vilcieniem, un mēs saprotam, ka mēs nevaram izveidot tādu uzspiestu visu Eiropas sistēmu visās valstīs, tomēr, jebkurā gadījumā vēlamies eh, atbalstīt mobilitāti un uh, protams, ir jāiesaist šajā darbā gan sociālie partneri, gan dalību valstis, un Merkels kundze teica, ka nevar ieviest vienādu pensionošanās vecumu visā Eiropas Savienībā, bet varbūt vajadzētu padomāt par tādu līdzīgu iezīmju radīšanu. Tas varētu būt eh, pareizais veids. Tālāk tiek rakstīts, ka ir jābūt minimāliem standartiem, kā ir rakstīts kompromisā V, tātad uh, uh, angļu valodā ir rakstīts. Uh, pilsoņu uzticība būs uzlabota, eh, uzlabosies mobilitāte un tiks eh, nojauktas dažādas barjeras, kas joprojām pastāv starp valstīm. Tātad pārobežu šis vārds man problēmas eh, nesagādā, bet mēs nevaram radīt tādu vienotu, pilnīgi homogēnu sistēmu visā Eiropas Savienībā. Tātad tālāk minimālie standarti mēs to varam tā skaisti formulēt, bet ir jāpadomā, kā to varētu īstenot. Un Rijā katrā ziņā vēlējos tev pateikties par šo labo ziņojumu. Mēs eh, varam pateicoties tam labi strādāt, un tas ir iniciatīvas ziņojums. Un, eh, protams, eh, mēs tagad organizējām debates, pēc tam mums vēl būs jāatgriežas pie grozījumiem, tad, kad būs izstrādāta nevien zaļā, bet arī baltā grāmata, kas veltīta pensijā, pensijām. Protams, ir jāsaprot, ka mēs esam pietiekam rūpīgi pie šī ziņojuma strādājuši. Mēs eh, jau varam to redzēt pēc iesniegto grozījumu skaita pār par 400 grozījumiem. Un nestoties uz lielajām atšķirībām, kas pastāv, bija kolēģi, kas bija gatavi iet tik tālu, ka viņi atsauca atsevišķus grozījumus eh, kompromisu vārdā. Es ceru, ka Atvēlot šim ziņojumam nepieciešamo laiku, mēs varam saprast, ka ļoti daudzi e, saprot, daudzas organizācijas saprot, ka mēs e, esam darbojušies pietiekam ātri, jo bija zināms laika spiediens, bet e, varbūt e, strādājot pie Baltās grāmatas varēsim šim jautājumam atvēlēt vairāk laika. Tomēr ir ļoti labi, e, ka. E, mēs varējām atteikties varbūt no tādām šaura nacionālām interesēm, lai darbotos kopīgā mērķa labā. Paldies! Thank you, Mr. Ori Fred. Ori kungs. Szépen, elnök asszony. Ö... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vēlējos uh, nedaudz paturpināt Tomas Mānu teikto. Arī es uzskatu, ka mēs esam eh, noslēguši tādas ļoti garas, plašas diskusijas. Mums ir jāstrādā pietiekami strauji, lai eh, varētu varbūt piedāvāt eh, kaut kādas novatoriskas idejas. Apstākļi, kuros mums bija jādarbojas, nebija tie paši izcilākie, bet nestoties uz to, mēs guvām panākums, un katrā ziņā ir jāpasaka liels paldies Rijai par viņas veikumu tika izteikta virkne dažādu priekšlikumu, jāņem vērā, ka temats ir ļoti apjomīgs, un Rija ļoti labi varēja apkopot šos priekšlikumus, lai izstrādātu kompromisu tekstu. Es, protams, nevaru teikt, ka uh, šis teksts tagad uh, apmierina pilnīgi visus, jo uh, kompromisa dabā jau, protams, arī ir tāda zinām vienošanās un piekāpšanās. Manuprāt, mēs esam sasnieguši labāko rezultātu, kāds bija iespējams, un, protams, pēc tam politisko grupu iekšienē dalību valstīs debats turpināsies un varbūt parādīsies kaut kādi jauni priekšlikumi. ETP grupa var atbalstīt kompromisu un īstenībā uh, lielāko daļu ETP grozījumu referenta arī pārņēma, lai uh, varētu īstenot kompromisu. Varētu arī nedaudz papildināt Marijāns Harkins teikto. Es nevaru teikt, ka esmu pret uh, ekonu piedāvāto devīto punktu, bet jāņem vērā, ka dalību valstīs pensiju sistēmas ir nu dien ļoti atšķirīgas. Piemēram, Ungārijā Mums ir uh, jāsamazina valsts parāds, bet tajā pašā laikā tas pieauga, jo veicot dažādas reformas, mums katru gadu ir eh, jāizņem pusotra miljona eiro no pensiju kasēm, un šis pusotrs miljons tiek ieguldīts uzņēmumu attīstīšanā. Līdz ar to tātad ar vienu roku mēs kaut ko ieliekam, ar otru izņemam, un ir radusies tāda sistēma, kas uh, nav par 100% stabila. Nebūtu, protams, uh, loģiski vai pamatoti kritizēt uh, konkrētus grozījumus un reformas. Uh, mums vēl ir jāveic pensija reforma, un pašreizējā reforma cerams mūs ātrāk novedīs pie nosprostā mērķa. Protams, dalību valstu pensiju sistēmas ir ļoti atšķirīgas. Īrija ir viens no piemēriem, un arī citas valstis, kas ir izmantojušas pašas savus risinājumus, un līdz ar to mums ir jābūt iecietīgākiem citam pret citu Protams, eh, pensiju sistēmas ir eh, ļoti akūta problēma, jo pēc 10-15 gadiem mēs eh, būsim spiesti padomāt par tādām pensijām, kas būs atbilstīgas ienākumu līmenim, bet par risinājumu ir jādomā jau šodien. Tas nav atliekums. atliekams. Vēlreiz liels paldies Rijai, un mēs varēsim balsot par šo ziņojumu. Paldies! Uh, Frederick Dearden, followed by uh, Nākamā runātāja. Merci. Paldies. Saka Dērdena kungs. Nu jā. Nu, šis darbs nebūtu nebija viegls, nu jau vairākas nedēļas uh, referenti strādā pie šī atzinuma, tas ir ļoti sarežģīti, ļoti daudz delikātu jūtu, ļoti daudz satraukuma. Uh, un arī viedokļu atšķirības grupu ietvaros. Un tāpēc var tikai apsveikt šo labu paveikto darbu, ko, nu, kā sarunu vedēja īstenojas Omnitroidens kundze. Un viņi tiešām vēlējās panākt šo gala tekstu tādu lasāmu, saprotamu, saskaņotu. Un tas ārkārtīgi svarīgi, lai mums uzticētos ārpus Eiropas parlamenta. Un šis ziņojums pilnīgi noteikti ietver, ietekmēs arī komisāru darbu, un tas jau arī ir mūsu mērķis. Salīdzinot ar to, kā pavirzies uz, eh, runāju par to, kā pavirzies uz priekšu mūsu darbs, nu jāsaka, jāsaka, šis progress ir eh, nenoliedzams, tas ir plašs, un gribu uzsvērt pāris punktus, kur tas īpaši labi redzams. Nu, piemēram, visu šī pīlāru vietu noteikšana. Uh, Un daudz labāks tas ir kompromisos nekā sākotnējā tekstā. Tātad šis pirmais pīlārs, kas ir pavisam fundamentāls solidaritātes pīlārs un nodrošina arī finansējumu drošību pensijām. Es domāju, tas ir ļoti svarīgs elements. Un tad otrs pīlārs, tā ir savukārt tāda, nu, realitāte, ar ko sastopamies dažās, dažādās Eiropas Savienības dalību valstīs jo vajadzētu virzīties uz Uh, šī, šo, šīs lomas stiprināšanu, vienlaicīgi saskaņojot to visu ar sociālajiem partneriem, un tas atspoguļojas, lūk, arī šeit kompromisu grozījumos, tas bija elements, ko gribēju papildus uzsvērt. Trešais pīlārs, uz ko nepieciešama atsauc, bet uz to nepieciešama pamatotos pensiju bāzēm, bet uh, Bet tas arī ir iekļauts šeit kompromisu grozījumos runājot par to, kāds tad ir šie līdzekļi, kas varētu būt kā papildus līdzekļi pensiju finansēšanai. Nu, tātad tam ir jābūt šeit piesaistītam, bet tas nevar kļūt par tādu pamatpīlāru šai jomā. Nu, lūk, tāds uh, pirmais elements saistībā ar pīlāriem. Otrs elements, kas man Eh, likās nozīmesvērīgs. Tas ir piektais punkts. Piektais punkts ir ļoti sarežģīts punkts, nenoliedzam. Tas ir punkts, par ko esam vairāk kārt runājuši, sprieduši. Un kompromiss savā pēdējā formulējumā, kas ir manā priekšā, man šķiet pieņemams. Ir vēl viens elements, ko gribēju piemetināt. Nu, šis punkts, kas nāk no ekonu komitejas, nu jāsaka, man šķiet, tas nebūtu nav labi lasāms, tas nav saprotams. Visa šī pārdalīšana kompetenci jomā starp dažādiem komisāriem, viņi vēlas, lai piektais tātad e-kompromiss mm, pieprasa uh, pieprasa konkrētas aktīvas, bet, ja pievienojam ekonu par punktu, tad tas vairs nav saskaņos, tas nav lasāms. Jāsaka, tas, protams, ir nedaudz grū, sarežģīti, jo atsevišķas valstis ir ļoti specifiskas šai ziņā, un tas, protams, jārespektē. Domāju, ka visi esam vienā, viens prātis, ka vajadzētu stiprināt šo pārobežu aspektu darba tirgu, bet vienlīdzīgi nedrīkstam uh, nostādīt nelabvēlīgā situācijā tās valsts, kur jau pastāv zināmas sistēmas, un vajadzētu varbūt kaut kādu pētniecību, kas spētu šos aspektus saskaņot, un tad attiecīgi atspoguļot arī kompromisa grozījumos. Nu, un tad šis pensijas vecums, pensionēšanās vecums. Es vienmēr esmu bijis diezgan negrībīgs noteikt kaut kādu veidu vienotu obligātu vecumu Domāju, ka drīzāk vajadzētu dot priekšroku nu, tādam reālam vecumam, vēl, nu, nevis tādam obligātam kaut kādam uh, robežu lielumam. Un kad lasām šeit, lūk, eh, pensijas pensionēšanās vecums, tad salī, tie salīdzinājums ar dzīves ilgumu, nu, nu, tas ir kaut kas tāds, kas manai grupai nešķiet īpaši pieņems. Es domāju, uh, ka tas, kā šeit kompromisā, kompromisa grozīmos e, formulēts, formulēt visi šie punkti, tas ir daudz labāk. Mēs, mēs vairs nenonākam pie šī automātiskās saiknes starp pensionēšanos vecumu un dzīves ilgumu. Un katrā valstī, protams, šie skaitļi ir atšķirīgi, situācijas ir atšķirīgas un, protams, uzsvērta šī sociālo partneru loma. Un tieši šādā veidā, šādu formulējot tekstu, mēs varam e, strādāt pie šī jautājuma. Mēs nedrīkstam noliegt to, ka atsevišķās valstīs debats pastāv par šiem jautājumiem. Bet nedrīkstam nodrošināt tā, nu, noteikti tādu automātisku saikni. Un es domāju, tas jau ir solis uz priekšu saistībā ar tām lietām, kas mūs satrauc. Un, nu, lūk, tādi mani e, apsvērumi par komp šo kompromisu grozījumu saturu. Un kā jau teicu, ļoti daudz grozījumu, protams, te daudziem ir topies sirds. Bet ņemot vērā, kā šis kompromiss ir tik taisnīgi strukturēts, tad, nu, personīgi man šķiet, ka es eh, varētu lūgt savai grupai šo kompromisu, šos kompromisu grozījumus arī atbalstīt. Un savukārt neatbalstīt tos grozījumus, ko iesnieguši eh, deputāti un kas varbūt saturiski šķiet labi, bet eh, kas apdraudētu šos kompromisus. Jo, kā jau tika teikts, kompromiss pilnīgi noteikti jau pēc savu raksturu ietver tādu piekāpšanos no visām pusēm, pie nonākšanas pie tāda kopēja formulējuma, uh, Un e, tāpēc lūkšu grupu neatbalstīt atsevišķus grozījumus, kas apdraudētu kompromisu un kurus šobrīd varbūt vairs nevar atsaukt. Nu, es varu atsaukt tos, ko es pats esmu iesniedzis, protams, bet nevar jau to darīt citu deputātu, citu kolēģu vietā. Jebkurā gadījumā es domāju, ka nedrīkstam pieļaut to, ka grozījuma apdraudz kompromisu, tas ir labs kompromiss un atsevišķu grozījumu, jāsaka, nu, tomēr ir tādi nedaudz marģināli. Mums vajadzētu palikt pie šai kompromisa, un mūsu grupa to varēs atbalstīt. Nu, lūk, to vēlējos stāstīt par pašreizējo situāciju, kāds ir mūsu viedoklis par šo ziņojumu. Paldies, turpina priekšādātāji. Jā, mums vairs nav īsti daudz laika. Lūkšu pārējiem izteikties ļoti īsi, ļoti lakoniski. Kornīlisens kundze, pēc tam figurēļo kundze. Lūdzu. Nu, mēģināšu izteikties pēc iespējas īsāk. Jā, patiešām gribētu izteikt cieņas apliecinājumus referentei. Manuprāt, viņa ir patiešām paveikusi lielisku darbu, izstrādājot kompromisus, kas apmierina ļoti daudz cilvēku saistībā ar šo ļoti sarežģīto jautājumu. Bet tajā pašā laikā ziņojumā vēl aizvien ir saglabāts saturs. Nu, ir divas lietas, par kurām žēl vai kuras varētu nosaukt par paradoksu. Subsidiaritāte tiek uzsvērta visās iespējamās vietās, nu, pareizi, ka tā arī ir, jo, ja dalība valstis var pārs reformēt savas pensiju sistēmas, lai tās būtu gan finansiāli ilgtspējīgas, un tajā pašā laikā tiktu nodrošināts tas, ka izvairamies no nabadzības um, vecāk, uh, vecākiem cilvēkiem, tad pie tā ir jāstrādā, un tas attiecas arī uz dažādo pīlāru sistēmu, bet tas arī attiecas uz pensijas vecumu. Bet, nu, lai cik uzmanīgi ne, mēs šeit nemēģinātu noformulēt tekstu, tad vēl aizvien vienā no kompromisiem ir uzsvērta šī saikne starp pensijas vecumu un um, paredzamo dzīves ilgumu. Manuprāt, tas pārkāpj subsidiaritātes principu. Otra lieta, manuprāt, sociālās garantijas nav pietiekami uzsvērtas, jo nav jau grūti padarīt pensijas um, ilgtspējīgas, ja mums nav, tātad, ja mēs pieļaujam šādu um, nabadzības iestāšanos vecumā. Tādēļ vajadzētu arī adekvātuma elementu tomēr saglabāt. Adekvātumam ir piešķirt pietiekam lielu tad piešķirt liela uzmanība, bet varbūt nepietiekami. Tādēļ pie tā vajadzētu vēl aizvien tekstā piestrādāt. Bet kopumā atzinumu vērtējam pozitīvi un pateicamies Rievai par darbu. Paldies! Paldies, ka izteicāties īsi, saka priekšsādātāji. Figureito kundzei vārds. Liels paldies, priekšsēdētāji! Jā, protams, ka šādā atzinumā referentei ir bijis jāpaveic milzīgs darbs, tātad ir iesniegti vairāk nekā 400 grozījumi. Bet palūkojoties uz gala priekšlikumu, kā arī kompromisiem, kas mums visiem šodien ir priekšā, tad vairākos gadījumos ir patiesība, ka kompromisi uh, lielā mērā ir uzlabojuši sākotnējo dokumenta versiju, un mana grupa varētu atbalstīt vairākus no kompromisa uh, variantiem, bet citos jautājumos mūsu viedoklis lielā mērā atšķiras. Nu, manuprāt, tie svarīgākie ir trīs jautājumi. Pirmkārt, jārunā par pirmo pīlāru, kā par pamatelementu ikvienā no sociālās um, drošības reformām. Mums tātad nepieciešama publiska, uh, publiska sistēma, kas ir balstīta uz solidaritātes principu. Un, lai tā būtu arī balstīta uz uh, idejas, ka lielākā cilvēka daļa strādā. Tādēļ uh, šobrīd tās problēmas, ar ko mums jāsaskaras, ir lielā mērā saistīts ar bezdarbu, jo dažās dalībvalstīs tātad šie uh, skaitļi svārstās pat no 20 līdz 40. Un procentiem, un tas uh, neizbēgami kādā brīdī ietekmēs arī pensiju sistēmu. Bet sociālās nod nodrošinātības um, viena no pamatīdējām ir uzsvērt, ka cilvēkiem ir tiesības uz darbu, iespēja uh, strādāt, un to mums vajadzētu īpaši uzsvērt. Mēs arī nevēlētos, lai pensijas vecums um, visās dalībvalstīs būtu vienāds, jo nu, situācija tomēr atšķiras. Un es arī nepiekrītu, ka vajadzētu būt šai tiešajai sasaistei starp um, dzīves ilgumu un pensiju, pensijas vecumu. Portugālē mēs to esam mēģinājuši darīt, izmantot šādu pieeju, bet tā rezultātā esam palikuši zaudētājos šajā kontekstā ir cilvēki, kas varētu tādējādi zaudēt pat aptuveni 40% no šiem ieguvumiem, ko, uz, uz kuri, ar kuriem tie bija rēķinājušies, ka tos saņems dodoties pensijā. Tādēļ es domāju, ka šeit vajadzētu būt uzmanīgiem, pārdomājot referentes piedāvāto ideju. Es bijām pre, pret šo ideju Portugālē un esam arī pret to, ka tā tiktu īstenot visā Eiropā. Un nobeigumā uh, cīņā, jāsaka, cīņā ar nabadzību viens no galvenajiem elementiem ir izstrādāt reformas, kas garantēs uh, cieņpilnu dzīvi uh, cilvēkiem, kas dodas pensijā. Bet, diemžēl, attiecīgā statistika daudzās dalībvalstīs, tajā skaitā arī manā valstī, uh, liela daļa, lielais vairums pensionāri, jo īpaši sievietes dzīvo uh, nabadzībā, tādēļ, ka uh, pensijas nav pietiekams ieņemam avots, lai um, tā tad novecotu cieņpilni. Portugālē patiesībā minimālā pensija nozīmē, ka cilvēki dzīvo zem šī nabadzības sliekšņa. Um, pensijas apjoms ir zemāks par eh, minimālo algu, un Portugālē minimāla alga ir 485 eiro mēnesī, bet sievietes, kas devušās pensijā, bieži vien saņem uh, aptuveni tikai 200 eiro mēnesī. Tātad mēs nerunājam par vienkārši nabadzību, bet par smagiem nabadzības apstākļiem, un tas ir jautājums, kas pietiekami nav ņemts vērā šajā atzinumā. Tas ir jo īpaši svarīgi, ja mēs vēlamies cīnīties ar nabadzību visā Eiropā. Un priekšsēdētāji tie ir galveno iemesli, kādēļ uh, mūsu grupa neatsauks savus uh, grozījumu priekšlikumus. Un otrkārt, mēs gribētu uzsvērt to, ka mums ir cita pieeja skatoties uz jautājumu, kā cīnīties ar nabadzību, kā mēģināt radīt darba vietas, jo īpaši koncentrēties uz jauniem cilvēkiem un kādā veidā uh, piestrādāt, lai uh, pensionāriem, gan vīriešiem, gan sievietēm, gan būtu cieņpilna uh, iespēja novecot. Paldies! Gēlīgas kundze, paldies! Jā, es sākumā tikai gribētu pievienoties pāriem kolēģiem un pateikties referentei par to atklāto veidu, kā šis jautājums ir skatīts. Um, nu, vienīgā problēma varbūt ir saistībā ar referentes vārdu izrunu. Gribētu sākumā tikai teikt, ka subsidiaritātes princips mums ir ļoti svarīgs un adekvāta pietiekama um, pensijas ieņēmumu sistēmas nodrošināšana ir ļoti būtiska un tā saistīta ar politikas izvēli arī nacionālā līmenī. Bet tajā pašā laikā esam ļoti smagi strādājuši izstrādāt kompromisu, pie kā varam visi piekrist, un tādēļ gribētu tikai norādīt trim jomām, par kurām neesam vēl īsti pārliecināti. Pirmā lieta ir i-kompromiss. Protams, gribētu pateikties Hawkinas kundzei par viņas priekšlikumu uh, svītrot vārdu pozitiv, pozitīvs, uh, tad mēs varētu piekrist. Jē, kompromiss. Mūsuprāt, mēs neesam īsti pārliecināti, vai Eiropas Savienībā ir iespējams izdarīt to, tātad noteikt šos minimālos līmeņus, bet tālāk tā, tātad ir tekstā teikts, ka šie kritēriji minimālajiem līmenim, kas tiek noteikti dalībvalsts līmenī, tos noteikti komisija, un es tam īsti neredzu iemeslu, tādēļ arī šo kompromisu mēs nevaram atbalstīt. Un nobeigumā V kompromiss, kas ir saistīts ar jaunu indikātoru izstrādi. Nu, var jau būt, ka tas ir kaut kas tāds nesvarīgs, bet uh, kopš 2001. gada esam jau vienojušies par šiem rādītājiem, indikatoriem, un nav pierādījies, ka tie būtu nepietiekami vai neapmierinoši. Tādēļ es nezinu, kādēļ tos vajadzētu pārstrādāt, un es nezinu, kādēļ ir kompromiss, kas uzsver, ka būtu nepieciešams izstrādāt jaunus indikātors. Tādēļ arī tas mums vēl aizvien neapmierina. Paldies. Priekšsēdētāji, jā, vajadzētu dot vārdu Rūtens kundzei vēlreiz, bet gribētu runāt par Q kompromisu par 233 punktu tā, grozījumu. Tātad, kad es iesniedzu 233 grozījumu, es skatījos par iespēju tikt vaļā tātad no pensijas uh, vecuma, un šis pensijas vecums tiktu noteikts dalību valstu līmenī. Uh, Tātad dalībvalstī tiek noteikts vecums, kad uh, personas var saņemt pensiju, bet tad ir došanās pensijā vecums, tātad personas var uh, vairs nestrādāt, bet tad dalībvalsts nosaka vecumu, kad tiek saņemta pensija. Manuprāt, kompromisā ir ļoti labi atspoguļot tā ideja, ko mēs gribējām. Tas sasauc arī ar Diedena kunga teikto par to, ka nepieciešams atklāt šīs diskusijas par šīm divām lietām. Tādēļ es varu atbalstīt Q kompromisu. Bet ir divas lietas, ko jums vajadzētu atcerēties. Vairums no jums zinās, ka ekonu grozījumi tiek pieņemti bez balsojuma saskaņā ar 50. noteikumu, jo tā ir asociētā komiteja. Tā, tas nozīmē, ka nebalsosim par ekonu iesniegtiem grozījumiem. Zinu, ka vairāk kolēģi tos pieminēja. Turklāt līdz pulksten 11.30 šodien jums ir jā, jāizsaka komentāri par šo balsojumu sarakstu, kas tika visiem iesniegts šorīt, un tagad došu vārdu vēlreiz Roitens kundzei, pavisam īsi izteikties, jo mums bū, uh, pēc tam dosim vārdu koferātis kungam. Cik man ir laika, prasa Roitenes kundze? Labi, sākumā gribētu jums pateikties. Es vēlējos iestrādāt um, elastības principu saistībā ar pensijas vecumu, kā Nīderlandes parlamentā arī tur tātad tiek runāts par elastīgu pensijas vecuma, ideju tur tas vēl nav sasniegts, un tādēļ varbūt Eiropā no jauna sāk šīs diskusijas. Tagad turpināšu holandiešu valodā. Gierings kundze teica, Een adequaat pensioen. Ik deel... Tātad Gerings kundze uzskata, ka Eiropai vajadzē, nevajadzētu noteikt, eh, kādi būtu šie standarti attiecībā uz minimālo pensionēšanās vecumu. Bet es nepiekrītu jums. Eh, protams, ka sociālajiem partneriem, eh, dažādām organizācijām kopīgi ar dalību valstīm ir jāizveido šādi indikātori, šādi rādītāji varu jums piekrist eh, kādā citā domā, proti tas nenosaka, ka jūs eh, varētu visā Eiropas līmenī izveidot vienotu pensiju līmeni, bet eh, dalība valsts var noteikt konkrēts rādītājs. Es, piemēram, uzskatu, ka pirm, pirmajam pensiju līmenim varbūt vajadzētu uh, Uh, būt pienācīgam, lai cilvēki varētu izdzīvot tikai izmantojot šo pirmo līmeni, nepapildinot to ar citiem, bet varbūt citās Eiropas valstīs tas nav iespējams. Es esmu gatava rūpīgāk iepazīties vēl ar kompromisiem, vēlreiz tos pārskatīt. Varbūt kaut kas te ir uh, palaists garām. Figureido kundze, Es neuzskatu, ka es jums tagad varētu piedāvāt adekvātu, atbilstošu pensiju ikvienam Eiropas Savienībā. Jā, šī piramīda varbūt citreiz atrodas ar kājām gaisā. Mēs runājam par atšķirīgiem pensiju līmeņiem dalību valstīs. Piemēram, jāņem vērā, ka uh, jaunu cilvēku skaits nav pietiekams, lai varētu pilnībā finansēt šo pirmo līmeni. Ir uh, aizvien lielāks padzīvojošu cilvēku skaits jauni jaunieši vēlāk nonāk darba tirgu, līdz ar to e, šie apstākļi pirmo pensiju līmeni ļoti smagi apgrūtina, un šī piramīda tiešām tiek apgriezta kājām gaisā. Tādēļ figurēdo kundze mums e, es domāju, ka jūs esat gatavi šeit pārstīties ar tādiem ska skaļiem saukļiem, bet nesat gatava iziet uz kompromisiem. Uh, Mums ir jāsaprot, kāds ir šis pensionēšanās vecums. Un tālāk, eh, priekšsēdētājs kundze, man rodas vilšanās, kad es dzirdu to, ko saka Kornelisens kundze. Jūs teicāt, ka šeit pietrūkst subsidiaritātes. Nu, kur tad tās nav, kur tā pietrūkst? Ir runāts par pensionēšanās vecumu, par solidaritāti, un ja mēs runājam par dzīves ilgumu, ir jābūt kompromisam arī ar sociālajiem partneriem, un mums katras konkrētas valsts situācija ir jāvērtē atšķirīgi. Nu, valstīm pašām ir jāsaprot jāsaprot, vai ir jāpaukstina pensionāšanās vecums vai nē. Nu, piemēram, kas notiek eh, Bulgārijā, ja tur ir 65 gadi eh, pensionēšanās vecums un vidējais dzīves ilgums ir 67, 68 gadi, nu tad es uzreiz nevaru nākamajā dienā skriet eh, pie sociālajiem partneriem un pieprasīt paaugstināt pensionēšanās vecuma. Un jūs šeit runājat par subsidiaritātes trūkumu, Kornelisens kundze. Un kas man sagādā vislielāko. Uh, Eh, sarūktinājumi ir tas, ka jūs šeit runājat par sociālo standartu, eh, sociālo garantiju trūkumu. Īstenībā mūsu komiteja ir vienīgā, kas eh, tik daudz uzmanības pievērš šīm sociālajām garantijām, un ja jūs runājat par to trūkumu ziņojumā, tad jūs esat maldījusies tālāk, Dērdēn kungs. Es saprotu, ka šīs sarunas par uh, dzīves ilgumu jums sagādā grūtības. Nu, tādēļ es. Uh, te mēģināju uh, darīt visu, es te, te izstiepos un sarāvos, ka tas bija nepieciešams, lai varētu vienoties par kompromisu. Un, ja mēs nebūtu vienojusies par šo kompromisu, tad rastos problēmas. Es negribu problēmas un uh, cenšos sadarboties pilnīgi ar jebkuru kolēģi, un es esmu darījis īstenībā ļoti daudz lietas labā. Priekšsēdētāji. E, tātad šis patiesais e, dzīves ilgums, es īstenībā jau uz to atbildēju. Tālāk, e, runājot par pirmo līmeni, ir ļoti labi, ka mēs varējām vienoties ar kolēģiem par to, cik nozīmīgs ir pirmais līmenis, un mēs ar kolēģiem varējām tad izveidot tādu labu teksta versiju. Tālāk piekta, 50. punkts. Uh, Šeit arī Čaba Orī runā par problēmām. Mums vajadzētu apbalvot tās dalību valstis, kas kaut ko ir darījušas, lai varētu uh, uh savas pensiju sistēmas padarīt ilgtspējīgas. Tātad uh, mums vajadzētu kaut kā šīs dalībvalsts uzslavēt sistām pa plecu. Jā, es varu pilnībā jums piekrist. Bet jūs teicāt, ka mums nevajadzētu vispār diskutēt šeit par stabilitātes un izaugsmas paktu, un ekonomikas un monetāru lietu komiteja uzskata, ka mums gan tas ir jādara. Un jāņem vērā, e, ka mēs šeit mēģinām kaut ko atkārtot, un e, izskatīsies, ka mēs vispār komitejā nebūtu strādājuši, ja mēs tikai atkārtosim vārds vārdā to, ko pieprasa ekonu komiteja. Uh, Es uzskatu, ka ar piekto punktu šeit būtu pilnībā pieticis, bet eh, varbūt, ka mums vēl vajadzētu atkārtot konsultēties ar ekonu komiteju, lai viņi pasaka, ko viņi īsti vēlas. Jo eh, īstenībā viņu rindās nevalda tāda pārāk liela saskaņotība. Tālāk, atbildot Čaba Orī, jā, Eh, viņam ir taisnība, kad viņš apgalvo, Ungārijā nekad nav bijis otrā uh, pensiju līmeņa, un ir ļoti daudz dalību valstu, kurās nav šī otrā pensiju līmeņa. Kādēļ tas tā ir noticis? Eiropas starptautiskais valūtas fonds un Eiropas komisija teica valstīm, jums ir jāatliek konkrēta summa pensijām, lai finansētu pensiju sistēmu, un e, zināma daļa valsts līdzekļu nonāca arī otrajā pensiju līmenī. Tā tas notika. Un īstenībā šis otrais līmenis, tātad pēc savas definīcijas, nebija tāds paties otrais līmenis. Ko darīja Ungārija? Ungārijā tie līdzekļi, kas tika ieguldīti otrajā pensiju līmenī, tika tā teikt konfiscēti un atlikt atpakaļ otra, pirmajā pensiju līmenī. Un saskaņā ar no um, komisijas, saskaņā ar to informāciju, ko es iegūnu no komisijas, viņi to darīja vienu gadu. Priekšsēdētājs kundze, nu jā, uh, Tur jau ir problēmas būtība. Es eh, atvainojos, mums vēl ir pieci darba kārtības punkti, saka priekšsēdētāji, mums nav pietiekam daudz laika. Eh, vienu mirklīt, vienu mirklīt, saka eh, Reutens kundze, pateicoties, pateicos Harkins kundzei. Es te patiešām ļoti smagi cīkstējos, lai varētu vienoties par kompromisiem un paldies par jūsu pausto atbalstu. Devītais punkts, ko iesniedza Ekon komiteja, es varu jums piekrist Harkins kundze. Mums patiešām vajadzētu saprast, eh, ko varētu darīt eh, lietas labā. Tālāk B. Fonds zou kunnen maken. Maar runājot par MVU un uh, par MVU attīstību, mums ir jāparūpējas arī par šo teritoriālo kohēziju, lai, piemēram, arī MVU varētu uh, organizēt paši savus pensiju fondus. Es atvainojos, ja es to, piemēram, uh, kaut kā neprecīzi esmu formulējis angļu valodā. Jums, protams, tā ir labāk nekā man, un varbūt mēs varam vienoties par tādu veiksmīgāku formulējumu. Uh, un mums ir jāparūpējas eh, par to, lai šis eh, ziņojums taptu pēc iespējas labāks un ņemsim vērā arī ekonu piedāvājumu. Paldies! Un tagad dosim uzreiz vārdu Koferatī kungam. Eh, viņš varēs runāt par ERAF un pārējo struktūru fondu pašreizējo stāvokli un efektivitātes paaugstināšanu turpmāko stratēģiju īstenošanā lūdzu. Volevo in primo luogo ringraziare i Shadow e Paldies, priekšsēdētāji! Jā, sākumā gribētu pateikties ēnu referentiem, kā arī visiem kolēģiem, kas iesniedz grozījumu priekšlikumus. Kolēģi patiešām vēlējās iesaistīties darbā un izstrādāt pieņemamus kompromisu risinājumus. Tādēļ, manuprāt, šis kopīgi veiktais darbs patiešām varētu novest pie secinājumiem, kas būtu pieņemami gandrīz visiem. Mēs vēlējāmies pierādīt to, cik svarīgi ir struktūra fondi, veicināt to atpazā, atpazīstamību, uh, konkrēti priekšlikumu attiecībā uz labi mērķētiem uh, resursiem un to izmantojumu, bet tajā pašā laikā uh, bija, domājām, ka vajadzētu sākt jau domāt par nākotnes fondu izmantojumu. Mūsuprāt, um, šādai pieejai kolēģi var pievienoties, un tas nozīmē, ka mūsu panāktie kompromisi tieši to arī parāda. Bet tas pretrunīgākais jautājums, lai arī par laimi tas neapdraud mūsu kopējo mērķi, uh, tātad tas Tas viens aspekts, ko šeit ir jāmin, ir Eiropas sociālais fonds. No vienas puses pastāv ideja, un to var redzēt arī kompromisos, tātad pastāv ideja, ka komisijai būtu jālūdz palielināt Eiropas sociālo fondu nākamo gadu gaitā, un pastāv arī ideja par to, ka šis iespējamais palielinājums patiesībā nav izdarāms, nav paveicams. Un rezultāts varētu būt tieši pretējs attiecībā uz pārējiem fondiem. Nu, šķiet, ka tas ir vienīgais tāds atšķirīgais punkts, balstoties mūsu diskusijām. Un tādēļ, ja, jāsaka, ja mēs vēlamies domāt par palielinājumu 2020. gadā, kad tiek runāts arī par nodarbinātības palielināšanu, tātad kvalitātes darba vietu radīšanu, ne tikai par kvantitatīvo pusi. Būtu laba ideja to mēģināt paveikt, palielinot arī sociālā fonda resursus. Nu, pats iemesls, kādēļ šis fonds tika izveidots, ir veicināt darba vietu izveidi. Tādēļ, jāsaka, lai arī šobrīd tā nav problēma, atkarībā no tā izmantojuma, kuram vēlamies tātad pielietot šī fonda līdzekļus, šķiet, ka rezultātā būsim nonākuši jau pie teksta, ko varēsim nosūtīt arī attiecīgajām komitejām un uh, Tādējādi būs redzams, kāds ir mūsu mērķis šajā komitejā, nu, lielā mērā saistīts ar nodarbinātību, un tas būs pietiekamā veidā arī atspoguļots. Gribētu pateikties visiem ēnu referentiem, kolēģiem, kas sniedz savu ieguldījumu šajā dokumentā, un, manuprāt, mūsu visu ieguldītais darbs ir patiešām panācis rezultātus, un Beigu beigās tas mums ļaus arī vēlreiz atgriezties pie šī jautājuma, sākot un balstoties uz ļoti plaši panākta kompromisa un vienošanās. Un, manuprāt, tas jau ir daudz. Paldies, priekšsādātāji. Paldies. Nādija Herž, lūdzu vārds. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Um, auch von meiner Seite. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlējos pateikties ēnu um, vēlējos pateikties referentam par labo sadarbības garu, ko viņš izrādīja. Un tas, ka mēs varējām apkopot tik daudzus grozījumus, kompromisu grozījumos, norāda, ka mēs atrodamies uz pareizā ceļa un jebkurā gadījumā esam spējīgi izveidot tādu pietiekami funkcionējošu struktūru Eiropas Savienībā. Eh, tā būs pakļauta kohēzijas politikai, bet eh, struktūra būs pietiekami patstāvīga, līdz ar to netrūks arī nepieciešamās elastības. Un ir ļoti labi, eh, ka šīs struktūras nāks par labu organizācijām dalību valstīs, lai tās varētu vieglāk apgūt līdzekļus. Uh, un e, varēs tos apgūt pēc iespējas labi, lai tām nebūtu jācīnās ar finansiālām grūtībām. Mums vajadzētu balsot par šo ziņojumu. Tas noteikti e, ir solis pareizajā virzienā un katrā ziņā tas Eiropu padarīt par patīkamāku vietu dzīvošanai. Yes, thank you. Uh... Paldies. Durškungs, lūdzu. Köszönöm a szót, a lehetőséget. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Paldies! Paldies, priekšsēdētājs kundze! Dārgie kolēģi! Esmu pateicīgs referentam un eh, vēlos eh, pateikt arī lielu paldies par kompromisu grozījumiem. Jūs paveicāt no dienu daudz. Es varu piekrist Hīršas kundzei. Ziņojums ir ļoti vērtīgs. Un esmu pārliecināts, ka šis ir uz kompromisu balstīts dokuments, par kuru mēs godīgi varēsim atdot savus balsis šajā pēcpusdienā. Kompromisu grozījumos ir piedāvāti ļoti labi risinājumi un priekšlikumi. Un vēl daži vārdi. Papildinot koferātī kunga teikto. Es uzskatu, ka dienas laikā uh, politiskās grupas vēl var vienoties. Mēs runājam par kompromisu grozījumu F. Šajā kompromisu grozījumā tiek runāts par Eiropas sociālo fondu un ir teikts, ka ir jāpaukstina Eiropas sociālā fonda finansējums. Manuprāt, šeit rodas divas problēmas no vienas puses mēs runājam par tādu formālu jautājumu. Īstenībā man tik daudz netraucē saturs, bet eh, šī kompromisa grozījuma forma. Ja mēs vēlamies, uh, lai 2020. Uh, gada stratēģija vien vainagotos ar panākumiem, un ja mēs vēlamies arī gūt mācību no šīs krīzes, mums ir jārada jaunas darba vietas. Tas ir mūsu būtiskākais uzdevums. Tikai tādā veidā mēs varēsim izskaust krīzi, proti radot jaunas darba vietas un samazinot bezdarba līmeni. Bet šo mērķi mēs nevaram sasniegt tikai izmantojot Eiropas sociālo fondu, jo Eiropas sociālais fonds nav vienīgais instruments šī mērķa sasniegšanai. Varbūt būtu labāk šeit uh, rakstīt, ka ir jāpaukstina visu uh, kohēzijas fondu līdzekļi, lai varētu um, paaugstināt darbvietu skaitējas. Un otrām kārtām. Mēs runājam par uh, izglītības pasākumiem, uh, tālāk izglītošanos, ko varētu finansēt no Eiropas sociālā fonda, un noteikti ir jāpārbauda, vai pasākumi ir bijuši efektīvi, un vai tie atbilst noteiktajam mērķim. Un noteikti ir jāņem vērā arī tās bažas, eh, kas valda attiecībā uz šo fondu. Domāju, ka politiskās grupas dienas laikā vēl varēs par to vienoties. Paldies! Silvio Kosta, lūdzu. Sī, grācija, prezidente. Vēl kundivī. Eh, Paldies priekšsēdētāji. Nu, jā, man arī koferāti pie, kunga pieeja liekas eh, laba. Uh, Jautājums ir svarīgs. Gal galā par šīm lietām jārunā ar komisiju. Un mums jāietekmē šī, šis jaunais eh, posms darbībā, kas, ties, kas tiek uzsākts. Nu, varbūt tomēr tā vispārīgi vispirms pirmām kārtām. Krīze un grūtības, ar ko sastopas dalību valstis, Eh, nu, ir paredzējušai zināmas programmas sociālā, līm, sociālā jomā. Un šīs programmas, jāsaka, krīzes dēļ nav īstenotas tā kā tas tika, tā kā tas tika sākotnēji paredzēts. Jo dalību valstīm vai attiecīgiem reģioniem šajā gadījumā, kurās, kuros šīs programmas bija jāpiemēro, nejūtās finansiāli spējīgs, tātad tam nebija finansiāli līdzekļi, lai šāds programmas īstenot, tas nepietika eh, ne nacionālā, ne reģionālā līmenī, un tā ir pavisam reāla problēma. Ja mūsu komiteja varētu šo jautājumu izskatīt, tad es domāju, varētu norganizēt arī uzklausīšanu. Es domāju, tas būtu tikai piemērot, varētu iesaistīt šajā darbā arī reģio komiteju Un tādā veidā mēs varētu gūt kaut kādu izpratni par tām problēmām, ar ko sastopas uh, valstis, nonākot lūk pie šī 2013. gada ja plānošanas perioda beigām. Otrs, ko gribēju teikt, ļoti daudzās valstīs šobrīd var izmantot sociālo fondu dažādu veidu intervencēm, tātad pasākumiem, kas saistīti ar bezdarbu un eh, ekstrēmām ārkārtas situācijām, lai radītu tādu kā sociālo buferi. Tas ir vienlaicīgi, nu, tas iekļauj vienlaicīgi atbalsta pasākums eh, tiem, kas tiek eh, atlaisti, un cita veida pasākums. Nu, varbūt sociālā fonda izmantošana. Uh, šķiet ir mainījusies, tā vairs netiek eh, lietot tam, kā tas notika, bet tagad tas, šie fondi darbojas pavisam citā frontē, tātad atbalstot cilvēkus, kur smagi skārus krīze. Krīze, protams, rada problēmas pārvaldības jomā, un eh, tā rezultātā rada šīs aizkavēšanās plānošanas eh, programmu izpildē. Uh, Gribēju vērst jūs uzman, komitejas uzmanību uz šiem punktiem, jo domāju, ka to vai par to mums vajadzētu runāt ar reģio komiteju. Paldies! Nu tad tālāk koferātī kungam vārds, lai viņš sniedz mums kopsavilkumu par šo jautājumu. Jā, pavisam īsi, saka koferātī kungs. Protams, mums vēl nedaudz laika līdz balsojumam šo pēcpusdienu, un mēs vēl varam cenšamies nonākt pie lielākas vienprātības šai pieejā, ko īstenosim. Vēl varam pastrādāt pie kompromisiem, ko esmu sagatavojis, kas attiecas uz finansējumu apjomu. Nu, es nedomāju, ka palielinot sociālā fonda līdzekļus, mēs atņemsim līdzekļus citiem fondiem. Es domāju, tas ir kļūdaini tā uzskatīt. Es domāju, pats svarīgākais šajā gadījumā ir nodrošināt to, ka struktūra fondu līdzekļu apjoms tiek palielināts kopumā, un šis palielinājums tad vislielākajā mērā attiektos tieši uz sociālā fonda, jo tieši sociālais fonds ir tas, kas visciešāk vērts uz nodarbinātības tiesību uzlabošanu. Es saprotu tautas partijas kolēģu bažas, bet cenšos šeit tās, nu, atspēkot. Ja mums būs vajadzīgi vairāk, vajadzīgs vairāk precizējumu, eh, attiecībā uz apjomu ļoti labi, bet es nedomāju, nevienā brīdī nebija domājis, ka palielinājums sociāla fonda apmēros būtu uz citu fondu rēķina. Nē, tā nebija mana doma. Atsevišķās valstīs, to starp arī manis paša valstī, kā jau Kostas kundze pieminēja, ir problēmas ar līdzfinansējumu. Bet ik pa brīdim tomēr ir arī tā, ka neizdodas izmantot sociālā fonda līdzekļus tiem mēķiem, kam tas paredzēts. Tie, šie līdzekļi bieži vien tiek izmantoti, nu, no lai kaut kādas kļūdas labotu dalību valstu politikās. Atsevišķos gadījumos šāda veida joms jāfinansē ar citiem līdzekļiem. Nu, piemēram, apmācība. Apmācība ir viena joma, kur sociālais fonds uh, tiek izmantots. Un tas viss ir ļoti labi. Bet reizēm šī apmācība ir tāda, nu, kā viltus apmācība, tāda saukta par apmācību. Uh, pārkvalificēšanos, bet faktiski šīs apmācības rezultātā nekādas prasmes netiek uzlabotas. Tas vienkārši ir veids, kā e, nodrošināt ieņēmumus atsevišķiem ierēģiem vai, vai darbiniekiem. Nu, ir jau, protams, traģiski, ka cilvēki zaudē darbus un viss šī situācija ir ļoti delikāta, bet šāda veida rīcība nedrīkstētu notikt. Un to var panākt tādā veidā, ka uh, mēs šo regulējumu, šos noteikumus eh, formulējam daudz skaidrāk, tā lai sociālais fonds tiek izmantots atbilstīgā veidā. Nu, tāda parādība pastāv, un tajā brīdī, kad mēs strādāsim pie direktīvas teksta, mums ļoti skaidri un gaiši jāpasaka, kādiem mērķiem eh, šie līdzekļi tiek izmantoti un eh, kā, kā tam jānotiek. Paldies, saka priekšsādātāji. Balsojums, kā jūs zināt, būs šo pēcpusdienu. Paldies, koferātī kungs. Pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir desmitais darba kārtības punkts. Eiropas gads aktīvām vecumdienām. Referents Mārtens Kaslers, lūdzu. Cienītā priekšsādātājs kundze, dargie kolēģi, Eiropas komisija 2020. gadu ir piedāvājusi veltīt uh, aktīvām vecumdienām un tādā veidā vēlas pievērst plašāku sabiedrības uzmanību šim jautājumam, kas ir tik ļoti būtisks un varbūt bieži pārāk zemu novērtāts. Un jāņem vērā, ka vecāku gadagājumu cilvēku skaits Eiropas Savienībā pieaug, tādēļ mēs varētu šai paudzē veltīt vairāk uzmanības. Eiropas gads aktīvām vecumdienām varētu labāk palīdzēt saprast šīs sabiedrības grupas vajadzības, uzlabot viņu potenciālu un arī, protams, viņus nostādīt varbūt tādā spilgtākā starmeša gaismā mēs vēlamies augstu vērtēt to, ka mūsu komitejā ir tapis ziņojums par šo tēmatu un ņemot vērā notikušās uh, definīcijas mums noteikti ir uh, uh, jāveido labāks saiknes starp dažādām paudzēm, bet, protams, uh, papildus šai senioru paudzei mēs varētu ņemt vērā arī jaunākās paudzes uh, vajadzības, proti veidot tādu labāku un ciešāku solidaritāti starp paudzēm. Uh, kā jau paustās atziņas uh, šajā komitejā norādīja, mums ir jārunā par aktīvām vecumdienām, un, protams, tas ir svarīgi gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem, lai Eh, šis jautājums tiktu apspriests pietiekam plaši un arī tādā starppauģu griezumā. Protams, eh, tiek runāts arī par darba tirgu un īstenībā šī pieeja nevar būt vienīgā. Mums ir jādomā par eh, sociālo perspektīvu un šai sociālajai dimensijai ir jābūt varbūt tādai kā papildus um, idejai runājot par uh, 2020. gadu, kas būs veltīts aktīvām vecumdienām. Un, protams, jādomā arī par šo principu iedzīvināšanu eh, jau pašā sākumā, jau ģimenē ir eh, jāizkopja šis aktīvo vecumdienu princips, un, protams, ir jādomā arī par tādiem cilvēkiem, kas ir apkopjam un aprūpējam, tas noteikti ir jāapsver, un Es esmu mēģinājis eh, to atspoguļot ziņojuma nosaukumā, proti runājot nevien par aktīvām vecumdienām, bet ir jādomā par aktīvu vecumdienu kultūras attīstību, jādomā gan par um, ehm, ES valdošo mentalitāti, par veselības aprūpi, par uh, mūža izglītību, jo tie visi ir principi, kas ir jāievēro runājot par uh, aktīvām vecumdienām. Un mēs arī eh, saprotam, ka diskusijas turpinās un par to norisinās diskusijas arī citās eh, komitejās. Mums ir nepieciešams budžets šim aktīvo vecumdienu jautājumam. Eh, Regī komiteja savā atzinumā piedāvā 8 miljonus, es piedāvāju 6,2 miljonus. Varbūt, eh, ka mums vajadzētu ļoti skaidri vienoties par šo budžetu pozīciju. Protams, mums ir uh, jābūt pietiekami konstruktīviem, jāvienojas ar padomu un komisiju, lai mēs varētu vienoties par vienu ciparu. Es ceru un ceru, ka arī vairums eh, vai varbūt visi kolēģi mani atbalstīs, ka mums eh, pietiekami strauji ir jāstrādā pie šī projekta, lai jau pēc 11 mēnešiem mēs varētu sākt aktīvāk par šo jautājumu runāt un eh, piesaistīt tam plašākas sabiedrības masas. Mums eh, jādarbojas patiešām asši un kavēties nedrīkst. Vēl kāds jautājums. Neaizmirsīsim, neaizmirsīsim subsidiaritātes principu. Uh, tam ir jāatvēl pienācīga vieta šajā ziņojumā. Komisija savā priekšlikumā runā, ka šis ir gads, kas būs veltīts tā tāda sabiedrības uzmanības rosināšanai, intereses modināšanai, bet tas nav jauns likumdošanas akts, tātad tas ir vienkārši tāds projekts. Es es ar nepacietību gaidīšu kolēģu ierosinājumus, eh, uzklausīšu viņu viedokļus, vēlējos pateikties par labo sadarbību, aktīvajām diskusijām un eh, vēlējos teikt lielu paldies ēnu referentiem. Un pēc šīm diskusijām turpināsim sarunas, tādas pamatīgas sarunas, lai 2012. gads patiešām tiktu veltīts uh, aktīvām vecumdienām un uh, lai mēs uh, šo lēmumu varētu pieņemt pēc iespējas ātrāk. Paldies! Thank you. Uh... Paldies, saka priekšādātāji. Tālāk došu vārdu um, Ungārijas prezidentūras pārstāvim Sandskungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ungārijas prezidentūra uh, vēlējās jums pateikties par uzaicinājumu piedalīties komitejas sēdē. Es vēlējos jūs informēt, ka esam izstrādājuši savu pozīciju par Kaclera kunga ziņojumu. Mūsu prezidentūra bija nu dien gandarīta par to, ka komisija piedāvāja 2012. gadu noteikti par Eiropas gadu aktīvām vecumdienām. Pagājušā gada 6. decembrī padome jau e, izstrādāja pozīciju par Kāslera kunga ziņojumu, un es vēlējos jums pateikt, ka padome vēlas šo priekšlikumu pieņemt ar parlamentu jau pirmajā lasījumā. padomas vārdā vēlējos jums pateikt, ka mēs kopīgi ar Kaslera kungu esam gatavi strādāt nenogurstoši, lai sasniegtu kopīgo mērķi. Padomē jau norisinājās pirmās diskusijas par šo ziņojumu, un mēs uzskatām, ka ziņojums veido tādu ļoti labu platformu turpmāko diskusiju turpināšanai. Ir vēl daži neatbildēti jautājumi, par ko mums noteikti ir jāturpina apspriesties, bet mūsuprāt, prāt, padome, komisija un parlaments uh, var vienoties un šie neatbildētie jautājumi īstenībā ir uh, nosaukums un budžets. Vēlējos pievērst jūsu uzmanību faktam, ka padomei ir saistības vienoties uh, Eh, pēc iespējas ātrāk ar abām pārējām institūcijām, lai dalību valstis varētu pilnā sparā sākt darboties, eh, virzot uz priekšu dažādas projektus, sagatavot 2012. gadu. Paldies! Tagad došu vārdu Rafija Jākopkungam no komisijas. Thank you, Chair, and uh, thank you also. Paldies, priekšsādātāji, un paldies arī referentam un citiem parlamenta deputātiem par to atbalstu, ko esam saņēmuši saistībā ar šo priekšlikumu par Eiropas gadu aktīvai novecošanai. No komisijas puses mūsu mērķis tagad ir uh, panākt ātru progresu saistībā ar šo atzinumu, lai visām iesaistītajām pusēm Eiropā mēs sniegtu šo vēstījumu gatavoties šim gadam un lai mēs pārliecinātos, ka šis gads uh, patiešām būtu tātad veiksmīgs. Attiecībā uz um, vienošanos ar institūcijām mūsu problēma ir saistībā ar budžetu. Es domāju, ka par nosaukumu visticamāk ļoti viegli varam vienoties, bet uh, nu, tas budžets vēl aizvien ir tāds uh, šķērslis. Mūsuprāt, mums vajadzētu parādīt, ka esam uh, nolēmuši sniegt savu ieguldījumu un uztaram šo jautājumu nopietni. Tas pats attiecas arī uz budžetu, uz finansiāliem jautājumiem. Tādēļ, kā jau iepriekš ir paziņots šai komitejai, tad resursi mums ir, jo īpaši uh, no 2000, tātad attiecībās 2011. gada budžetu. Tas finansējums, kas ir piešķirts 11. gada budžetā, sniegs rezultātus arī Eiropas gada ietveros. Un papildus finansējums 2012. gada budžetā varbūt nepanāktu tik lielu atšķirību, ņemot vērā laiku, cik ilgs tātad laiks nepieciešams, lai panāk, panāktu, ka naudu saņem tātad gala lietotājs un lai tā tad tā kalpotu mērķim. Paturot prātā parlamenta vēlmi parādīt, ka resursi ir pieejami Eiropas gadam, varbūt tas labākais risinājums būtu, ja nebūtu pants, kas pieprasa uh, atsevišķu budžeta pozīciju Eiropas gadam, bet tā vietā apsvēruma punktu, kurā tiktu norādīts, ka komisija jau tagad uh, rezervē finansējumu Eiropas gadam. Uh, ir aptuveni 4 miljoni vai nedaudz vairāk eiro pieejami jau no pa pašreizējās budžeta pozīcijas, kuru mēs aicinājām palielināt 2011. gadam. Un to pašu darīsim atkal 2012. gadam, lai pārliecinātos, ka šis finansējums ir pieejams. Un tas nemaz tik lielā mērā neatšķiras no sākotnējā priekšlikuma no referenta, lai arī tas nedaudz tomēr atpaliek no tā, ko prasa reģi komiteja. Tādēļ mēs ceram, ka šis apsvēruma punkts, attiecībā uz kuru, protams, varam izstrādē, izstrādāt teksta redakcijas priekšlikumu, varbūt tas būtu tas uh, risinājums, kā izvairīties no nesaprašanās starp padomu un parlamentu. Paldies, priekšsādātāji, saka. Sākumā uh, Kasinkungam vārds lūdzu. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsādātāji. Paldies Ungārijas prezidentūrai, um, komisijas pārstāvjiem, Labdien, kolēģi! Sākumā gribētu sveikt referentu, bet tajā pašā laikā mums ir komentāri, ko vēlētos jums izklāstīt Alde grupas vārdā. Sākotnējais priekšlikums pārāk lielā mērā bija saistīts ar ekonomisko aktivitāšu turpināšanu vecumdieva, vecumdienās. Mūsuprāt, aktīva novecošana ir kas vairāk nekā saistīt tikai ar ekonomiskajām aktivitātēm. Mums prieks, ka referents ir iekļāvis arī ģimenes dzīves dimensiju, tātad, piemēram, maz, mazbērnu audzināšanu, iesaistīšanās šajā procesā to vajadzētu pie, pieminēt, un Aldēļ liels prieks, ka tas ir atspoguļots dokumentā. Bet, mūsuprāt, arī būtu jāpārstāv trešā dimensija, kas ir sociālās darbības, kas nav iekļaujamas pieskaitāmas ne pie ģimenes dzīves, ne arī sniedz ienākumus, šīs sociālās aktivitātes ir būtiska daļa so, uh, aktīvā novecošanā, ko mēs vēlētos veicināt mūsu pilsoņi, pilsoņiem. Dalība, kultūras dzīvē, izglītība, sports, brīvprātīgais darbs. Visi šie aspekti ir ļoti būtiski, uh, būtiski daudzu vecāku, gados vecāku pilsoņu dzīvē, uh, un ļauj viņiem piedalīties gan tiešā veidā, gan arī netiešā veidā aktivitātēs. Vecāki sabiedrības pilsoņi var sniegt gan savas prasmes, gan zināšanas piedāvāt, bet tas tajā pašā laikā viņiem palīdz būt sociāli aktīviem, cik ilgi vien iespējams. Mūsuprāt, viens no galvenajiem vēstījumiem šajā uh, idejā par aktīvu novecošanu ir tā ideja, ka nepamatoti un nepareiz tiek runāts par nastu, Tādēļ mums vajadzētu to pārvērst par ieguvumu. Bieži vien tiek runāts par starppauģu solidaritāti, bet mums nevajadzētu aizmirst, ka vecuma grupā, ko mēs uzskatām par gados vecajiem cilvēkiem vai novecojušiem cilvēkiem, tur ir uh, vairāk vai mazāk aktīvi un vairāk vai mazāk veselīgi pilsoņi. Starppauģu solidaritāte ir ļoti būtiska. Un saglabājot aktivitāti, arī gados vecāki brīvprātīgie visā Eiropā var pārliecināties, ka cilvēki, kas nav tik uh, pozitīvā situācijā un kam varbūt nav piena, pietiekami ieņēmumi, arī var piedalīties dzīvē. Te ir jārunā par sociālo iekļaušanos un aktīvas individus sabiedriskajā dzīvē ir krietni vieglāk iesaistīt. Un nobeigumā 2012. gada nosaukums tiks par to diskutēsim tad, kad būsim iesnieguši grozījumu priekšlikumus, bet Alde nevarēs atbalstīt uh, referenta priekšlikumu, jo tas ir pārāk garš nosaukums - Eiropas aktīvās uh, novecošanas un starppauģu solidaritātes gads būtu mūsuprāt pietiekami. Paldies! Paldies! Tālāk uh, Šaprana kungam uh, vārds un pēc tam Kosta kungam. Lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Sākumā gribētu pateikties referentam Mārtiņ Kastlerkungam. Manuprāt, viņš ir paveicis lielisku darbu, tas kalpos kā lielisks pamats mūsu diskusijām nākotnē un atzinu, mēs varam atbalstīt. Gribētu īsi izklāstīt vairākas lietas. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka novecošana attiecas ne tikai uz ve gados vecākiem cilvēkiem, bet uz sabiedrību kopumā, un mums jārunā arī par jaunākajām paudzēm, uh, kurām šī novecošana varbūt būs sarežģītāka nekā tiem, kas jau tagad ir šajā vecuma grupā. Mēs arī iekļau, atbalstītu to, ka gados vecākā paudze būtu jāiesaista darba tirgū. Mēs viņiem, protams, nedrīkstam to uzspiest, bet mums jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai padarītu viņu nodarbinātības iespējas izdarāmas, izpildāmas un uh, lai dotu iespēju arī nopelnīt. Es negribētu, protams, šeit pārāk vienkāršot lietas, bet, manuprāt, darbam, par darbu ir jāsaņem samaksa, jebkurā gadījumā tādēļ mums būtu jāpiestrādā pie elastības elementa darba tirgu, kā piemēram īstermiņa līgumi, um, tātad um, nepilnas slodzes līgumi. Šeit mums vajadzētu tomēr padomāt. Otra lieta, par ko gribēju runāt, ir um, apdraudējums, ka varētu tātad notikt tāda situācija, kad ir informācijas deficīts. Tādēļ mums būtu jānodrošina pieeja informāciju un komunikāciju tehnoloģija cilvēkiem, kas ir gados vecāki un kam viņiem varbūt nepietiek uh, pietiekami informācijas, lai aktīvi iesaistītos sabiedrības darbā. Un gribētu arī atbalstīt komentāru saistībā ar saikni starp aktīvas novecošanas gadu ar citiem instrumentiem, citiem pasākumiem, kas turpinās Eiropas Savienībā un dalību valstīs. Manuprāt, šis novecošanas aspekts, kas visticamāk lielā mērā ietekmē mūsu visu dzīvi, tam vienmēr līdzās vajadzētu pieminēt arī starp uh, pauģu dialogu visās programmās, visās, visos instrumentos, kas notiek Eiropas Savienībā. Un mums būtu arī jāveicina pieeja veselības aprūpēji, jo tas ir svarīgs priekšnoteikums cieņpilnai novecošanai. Un mums arī jāapzinās, ka mēs nevaram būt pašpietiekami un neatkarīgi līdz dzīves beigām. Uh, Un tas nozīmē savukārt, ka mums nepieciešams veicināt sociālo pakalpojumu atbalstu, kam kas tā tad sniegs palīdzību. Kostas kungam, pēc tam Kazlauskī kungam vārds. Kostas kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Gribētu pateikties referentam, patiešām atbalstu lielu daļu no viņa izteiktiem komentāriem. Arī es uzskatu, ka nosaukums būs labāks, ja tas būs uh, salīdzinoši īsāks, piemēram, aktīva novecošana un starp pauģu solidaritāte. Nu, tas būtu kā piemērs. Un gribētu arī pievienoties tam, ko minēja ieprie iepriekš runājošie kolēģi. Protams, ir ļoti būtiski, lai gados vecāki cilvēki būtu aktīvi, tajā skaitā arī aktīvi darba tirgū, nu, tādā mērā, cik tas ir iespējams, bet mums ir jāiesaist šajā procesā jaunākās paaudzes. Mēs vēlamies nodrošināt, lai uh, novad, gados vecākā iedzīvotāja daļa nav nošķirta no pārējās sabiedrības. Manuprāt, mums jāizvēlas šāda veida pieeja, holistiska pieeja attiecībā arī uz veselības uh, veselības jautājumiem un uh, profilakses pasākumiem, lai tātad profili, profilaktiski pievērsto šo problēmu risināšanai. Un tas pats attiecas arī uz to, ka profilaktiski jāpieiet ideja par to, ka cilvēki varētu uh, nokļūt nabadzības apstākļos. Tika pieminēts brīvprātīgais darbs, mums ir arī Eiropas brīvprātīgā darba gads, bet, manuprāt, būtu būtiski, lai mēs atzītu arī vecāko cilvēku lomu, kādu tie varētu ieņemt, piedāvājot savas zināšanas un pieredzi uh, brīvprātīgā darba sektorā. Tātad šiem cilvēkiem ir lielas iespējas sniegt savu ieguldījumu uh, jebkurā no iespējamajām jomām. Tātad attīstība, sociālā dzīve. Un mums tādēļ jāstrādā ir arī pie uh, sociālām programmām gan vietējā, gan arī reģionālā līmenī. Es patiešām ceru, ka izdosies mums uh, atbalstīt un veicināt šī, šī gada atpazīstamību arī skolās un citās izglītības iestādēs. Ir ļoti būtiski, lai bērni skolās arī būtu iesaistīti un arī bērns var sniegt savu ieguldījumu, piemēram, uh, iepazīstinot vecākus cilvēkus, tātad apmācot viņus, kā apieties ar datoru, arī tas būtu ļoti svarīgi. Nobeigumā gribētu teikt, ka, manuprāt, ir būtiski, lai mūsu izstrādātajā atzinumā mēs arī atzītu to, ka esam gatavi atbalstīt NVO, kas atbalsta šāda veida pieeju. Tātad NVO savā darbā izvēlētos tāda veida pieeju, kas neizolētu dažādu vecumu grupas, bet apvienotu cilvēkus. Paldies! Paldies! Uh, Kazlauskī kungs lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Mēs uh, esam visi ļoti rūpīgi skatījušies gan komisijas sagatavoto dokumentu, gan arī kolēģa Kastlera sagatavoto dokumentu, un tādēļ gribētu izteikt dažus komentārus sākumā saistībā ar 12. punktu. Tas ir saistīts ar gados vecāku cilvēku nodarbinātību un inovācijām. Mūsuprāt, arī šajā jomā ir iespējamas inovācijas. Inovācijas var palīdzēt gan jauno tehnoloģiju uh, kontekstā, gan arī attiecībā uz problēmām, kas ir saistīts ar veselību. Un tajā pašā laikā tas var arī uzlabot darba organizāciju. Mūsuprāt, svarīgi ir arī izstrādāt kvalifikācijas panākt tātad dažādu līmeņu kvalifikāciju dzīves gaitā, bet jāpievērš arī jaunām apmācības metodēm. Mums jāpievērš īpaša uzmanība arī zināšanu un prasmju nodošanai vai pārnesai, tātad attiecībā uz um, sociālajām prasmēm šeit uh, gados vecākiem cilvēkiem ir iespēja sniegt savu ieguldījumu. Un, kā jau iepriekš tika minēts, 2011. gads ir Eiropas brīvprātīgā darba gads, Un, mūsuprāt, vajadzētu skaidri norādīt, ka nākamajā gadā um, daži aspekti no šī gada būtiskākajām lietām tiks saglabāti. Un mums jāpievērš īpaša uzmanība, lai notiktu arī brīvprātīgā sadarbība nākamā gada ietveros. Šeit ir jārunā par daudziem līmeņiem, tātad jārunā par Eiropas līmeni, um, nacionāliem līmeņiem, reģionāliem līmeņiem jāiesaista NVO un visi partneri. Visiem šiem uh, spēlētājiem būs pietiekami būtiska loma atvēlēta, un šo iemeslu dēļ uzskatu, ka ir pamatoti uh, 12, 2012. gadu padarīt par aktīvas novecošanās gadu. Paldies! Harkins kundzei lūdzu vārds. Paldies! Sākumā gribētu pateikties referentam par lielisko darbu un gribētu uh, atbalstīt to, ko teica Kasimkungs. Izteikšos visai īsi. Vairāki runātāji jau pieminēja saiknis starp dažādiem gadiem un uh, tātad Eiropas brīvprātīgā darba gada 2011. gads, un visa šī joma saistībā ar starppaudžu um, brīvprātīgo darbu, sadarbību ir ļoti būtiski. Manuprāt, ir arī šos gadus sasaistīt un radīt sinerģijas. Un, protams, ka tad, kad beidzas gads, nu, darbi jau nebeidzas. Ir ļoti būtiski, lai šīs idejas tiktu saglabāts. Un viens no veidiem, kā mēs to varam nodrošināt, ir rūpēties, lai uh, aktīvās novecošanas grupas, NVO un visi pārējie būtu, būt, būtu aktīvi iesaistījušies šajā darbā. 2011. brīvprātīgā darba gadā uh, ir uh, izveidots sadarbības tīkls, kas sastrādājas ar komisiju un parlamentu, lai nodrošinātu, ka šim gadam, kā brīvprātīgā darba gadam, ir panākumi. Tātad mums jārūpējas, lai šis progress tiktu saglabāts. Un arī šajā kontekstā es gribētu atbalstīt grozījumus, ko iesniedza Regija grupa. Tātad tiek runāts par to, ka jānodrošinās, lai lokā, vietēja un reģionāla līmeņa dalībnieki uh, iesaistītos procesā un tiktu koordinēta sadarbība ar komisiju un attiecīgajām iestādēm. Runājot par pensijām, kas ir pieminēts arī šajā atzinumā, manuprāt, tas ir 14. grozījums, kur referents runā par trim uh, pīlāriem. Bet zinot, kādas bija šorīt diskusijas, es nezinu, vai mums te izdosies panākt vienošanās, tādēļ šeit uh, būs vēl jāpadomā, bet kopumā atzinums ir ļoti labs. Paldies! Paldies! Pirms dodu vēl vārdus uh, referentam, pāris komentāru no manis paši. Jā, piek, piekrītu, ka ļoti labi iekļaut šeit cilvēks ar invaliditāti, ļoti svarīgi runājot, runāt par to, kad runājam par aktīvu novasošanu, jo arī invalīdiem ar to ir problēmas, un tas attiec arī uz jauniešu 16. grozījums, kad runājam par pozitīviem rezultātiem. Nu, ieklausoties, ko teica Marijana Hārkina un ko citi saka, manī bažas rada. Uh, Eh, tas, ka ir visi šie dažādie Eiropas gadi, mums ir konferences, tikšanās, mēs sitam sev uz plecu un sakam, jā, cik lieliski, ka atkal šāds Eiropas gads, bet bez pozitīviem rezultātiem gal galā šis gads tiek vienkārši aizmirsts un mēs pārējiem tikpat brīvi pie nākamā. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai jau plānojot šo gadu mēs runājam par to, ko vēlamies sasniegt, kādi būs tie rezultāti. Un viena no tiem rezultātiem, ko es, piemēram, vēlētos redzēt, jūs varbūt tas pārsteigs, būtu nonākt Eh, horizontālās prediskriminācijas direktīvas un piekļuvas pakalpojumiem eh, uzlabošanu, jo tur, protams, iekļaut arī vecāku gadu gājumu cilvēku un dažāda veida eh, vecumu cilvēku piekļuve pakalpojumiem. Līdz šim tas ir bijis bloķējums padomē. Nu, mēs tā tas jau bijis jau krietnu brīdi, un tāpēc, manuprāt, būtu ļoti labi šajā jomā pavirzīties uz priekšu. Uh, cenšoties e, noņemt beidzot šo blokādā, lai padomu izbeidz, no, iedzīt šo atkal darbu strupceļā. Un tāpēc, domāju, iniciatīva sākotnēji ir ļoti laba, šis sākotnējs dokuments, bet domāju, ka mums vēl tālāk jāstrādā, lai pārliecinātos, ka darbā tiek iesaistīta NVU, Mums jāpārliecinās, ka rezultāti tiešām ir pozitīvi un ka mēs varam ar prieku un cerībām gaidīt gada beigas, lai varētu teikt, ka lūk, esam panākuši to un to, un e, lūk, to varam izmantot tālākā, tālākā dzīvē, tālākā attīstībā. Paldies, un tagad jums pēdējās e, noslēguma piezīmes. Paldies priekšsēdētais kundze, paldies kolēģi, paldies kolēģis par jūsu ierosinājumiem, atbalstu un arī uh, e, izteiktajiem grozījumu priekšlikumiem. Jā. Ja būtu varbūt pārāk ilgi tagad atsaukties uz visu kolēģi ierosinājumiem tā secīgi, bet varbūt eh, šeit eh, varētu rezumēt, tātad eh, runāt par galvenajām tēzēm, kas izkristalizējās diskusijām. Esam vienojušies, ka 2012 aktīvas vecumdienas tas būtu pārāk īs lozungs, tāds pārāk īs nosaukums. Als ein über Generations, über. Varbūt mums vajadzētu šeit minēt arī šo solidaritātes principu, kas pastāv starp vairākām paudzēm. Nu, mēs kopīgi ar ēnu referentiem palauzīsim galvu, kāds varētu būt atbilstošākais nosaukums. Kādēļ es savā ziņojumā esmu pagarinājis ziņojumu, nosaukumu? Varbūt to vienu varētu šeit likt kā apakšvirsrakstu, bet Ja mēs runājam par vecumdienām, vecumdienām vajadzētu būt cieņpilnām, un tas ir jāatbalsta. Līdz ar to mums, kā sabiedrībai, ir jāparūpējas, lai cilvēki varētu vadīt šīs cienīgās vecumdienas, lai cilvēkiem būtu pietiekami lieli ienākumi, lai viņi varētu dalīties savā apgūtajā pieredzē, un lai viņi vecumdienas varētu uzsākt tā patiešām cienīgi, jo cieņa ir viens no principiem, kas šeit vienmēr ir jāpatur prātā. Tāpat ir jābūt arī šai vitalitātei. Nu, man īstenībā es tagad varu berzēt rokas, domājot par to, kāds darbiņš būs eh, jāveic tulkiem un tulkotājiem, mēģinot visus šos jēdzienus pārcelt dzimtajā valodā. Un jāsaprot, ka cilvēks var un drīkst novecot cienīgi. Tas ir jāpatur prātā vienmēr runājot par šo ziņojumu un jābūt arī šai solidaritātei starp paudzēm. Un 2012. gadā mēs nerunāsim tikai un vienīgi par vecumdienām un vecākiem cilvēkiem. Es šeit runāju par šo tā saukto sidraba vai senioru paudzi, bet noteikti ir jārunā arī par jauniešiem, jo vienmēr ir šī atgriezeniskā saiknes starp dažādām paudzēm. Uh, varbūt, eh, piemēram, vecāki cilvēki var sniegt padomus jaunākiem un tā tālāk, un tā ir eh, neatņemama mūsu sabiedrības iezīme. Tādēļ arī virsrakstā vajadzētu minēt nevienu vecāka gadgājuma ļaužus, bet arī jaunākus, un šeit ir 116 eh, grozījumi. Jā, mums noteikti vajadzēs vienoties par kompromisiem, un jā, bija jau te diskusijas par pensiju ziņojumu, bet es paredz, ka diskusijas par mūsu ziņojumu nebūs tik kaismīgas. Vais. Čaba kungs, paldies par uh, izteikto norādījumu. Tātad aktīvas vecumdienas. Kad sāks aktīvas vecumdienas? Nu, īstenībā aktīvas vecumdienas sāks ar jūsu dzimšanas brīdi. Katru dienu jūs uh, aktīvi novecojat. Un es šo jēdzienu labprāt arī e, ņemšu vērā. Mums tā tad varbūt ir jāsāk jau par to domāt no pašas pirmās cilvēka dzīves dienas, runājot arī par preventīviem pasākumiem, profilaksi, solidaritāti un tā tālāk. Ja mēs runājam, piemēram, par veselības profilaksi, jā, ļoti labi, tātad mēs e, šo mm, aktīvās vecumdienas varam uzskatīt par laika posmu, kas ir no cilvēka piedzimšanas līdz pat nāves brīdim. Uh, Äh, trīs pensiju līmeņi, Harkins kundze. Kā mēs to visu definēsim, protams, mums noteikti ir jāapspriežas ar kolēģiem, un jūsu mm, atsauce uz NVO labi, to es labprāt pārņemšu, un vairākas mm, nevalstiskas organizācijas, kā arī uh, Eh, citas bezpēļņas organizācijas eh, izrādīja aktīvu interesi par aktīvo vecumdienu gadu. Protams, es vēl eh, vēlējos pateikties kolēģiem par to, ka viņi man atbalstīja izvēloties šo virsrakstu ziņojumam un, protams, ir jārunā nevien par visu šo gadu Eiropas līmenī, bet arī reģionālajā līmenī. Īsnībā man vairs nav daudz uh, ko teikt. Priekšsēdētājs kundze īsnībā mums nevajadzētu runāt par to, uh, ka uh, organizēsim konferences Briselē vai citās valstu galvaspilsētās, tad tā būs tikai tāda dīžāšanās un izrādīšanās, bet mums vienkārši vajag pievērst vairāk uzmanības uh, cilvēku prātus un, un interesi, pamodināt viņus par šo projektu, modināt viņu aktivitātes. Mēs vēlamies eh, pēc tam, protams, arī analizēt, vai šie projekti nesīs cerētos augļus. Eh, nu, protams, ir jāveic arī zināms darbiņš sabiedrisko aktivitāšu jomā. Mēs te noteikti varēsim uzklausīt dažas idejas un atziņas, vai mums eh, šie projekti būs jānovēro un tad gūtā pieredze jāapkopo un jāpadomā, ko mēs nākotnē varbūt varētu darīt labāk. Bet vēlējos jums pateikties par šīm auglīgajām diskusijām. Paldies! Thank you very much. Paldies, saka priekšsēdā priekšsādātāji. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 11. februāris, pieņemšana komitejās 16. martā, nu un pēc tam tālāk nodosim maijā plenārsēdē šo dokumentu. Lieliski, tālāk nākamais iniciatīva jaunatne kustībā. Nē, es atvainojos, bija 9. februārs grozījuma iesniegšanas termiņš, nevis 11. pulkstens 12. Tātad pārējiem pie nākamā 11. darba kārtības punkta, iniciatīva jaunatne kustībā. Šteinerkus kundze, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze, dārgie kolēģi. Vajadzētu pateikt, ka. Uh, jauniešiem ir jābūt iespēja iegūt mūsdienīgu un ilgtspējīgu sabiedrības tehnoloģiskajām prasībām atbilstīgu vispārējo izglītību, un tas varēs palīdzēt sasniegt arī uh, labākus panākumus ekonomiskajā jomā. Jāņem vērā, ka pieaug to jauno cilvēku skaits, kas uh, kļūst par bezdarbniekiem. Protams, pret šiem fenomeniem ir jācīnās, un vēl mēs nevaram atstāt ārpus mūsu uzmanības loka nevienu jaunieti minēti. Komisijas priekšlikums jauniešu kustībā ir būtisks, lai sasniegtu 2020. gada stratēģijas mērķus. Komisijas paziņojumā ir uh, aplūkoti 28 pasākumi, kas varētu uh, izglītību padarīt konkurētspējīgāku un pievilcīgāku, runājot gan par vispārējās, gan arod izglītības līmeņu uzlabošanu. Uh, Bet mēs šeit nedrīkstam runāt par jau dažādu pastāvošu programmu apvienošanu. Mums ir uh, jāparūpējas par konkrētiem projektiem, konkrētiem mērķiem, nevis tikai par uh, vārdiem, kas šeit uh, paliks uz papīra un uh, neko nepanāks. Komisija savā paziņojumā runā arī par uh, finanšu atbalstu, lai jaunieši būtu mobilāki, ir jāuzlabo izglītības uh, kvalitāte, prakses vietas un iespējas praktizēties uzņēmumos šeit nav pieminēts vai nav pieminēts pietiekami. Protams, ir jābūt arī īpašiem veicināšanas pasākumiem, kas jāparedz jauniešiem ar īpašām vajadzībām, no jauniešiem no migrantu ģimenēm vai tādiem jauniešiem, kas cīnās ar sociālajām problēmām. Un Protams, ja tiek samazināti sociālie standarti, tad uh, mēs nevaram runāt par labāku jauniešu iesaistīšanu darba tirgu. Un uh, komitejā mēs jau runājam, ka arī attiecībās prakses vietām ir uh, arod izglītība ir jāievērš minimālie standarti. Tas wir die Menschen entsprechend den technologischen Erfordernissen Protams, jauniešiem ir jāiegūst izglītība, kas atbilst mūsdienu tehnoloģiskajām prasībām. Startautiskā darba organizācija eh, pauda ideju, ka ne jau ienākumu līmenis vai sociālie standarti ir e, cēlonis jaun, augstam jauniešu bezdarbam, un es domāju, tas ir ļoti labi, ka e, starptautiskā darba organizācija e, šādu ideju pauda. Mums ir jāparūpējas arī par mobilitāti. Mobilitāte ir kaut kas brīvprātīgs, un mēs, protams, no jauniešiem arī it kā sagaidām, nu tā pēdiņās, ka viņi dibinās ģimeni, ģimeni, uh, laidīs pasaulē bērnus, bet tajā pašā laikā jāparūpējas arī par viņu labāk iesaisti darba tirgu. Un ir jārada tādi apstākļi, tāda vide, lai šī darba gaitu uzsākšana būtu vienkāršāka, gludāka un lai izvēlētā profesija arī atbilstu jauniešu spējām un talantiem. Thema Qualität schulische Kvalitatīva aroda izglītība, kvalo, kvalitatīva akadēmiskā izglītība, protams, ir priekšnoteikumi, lai jaunieši varētu arī savu turpmāko karjeras attīstību veidot pēc iespējas veiksmīgāk. Es centos eh, šeit ar kolēģiem apspriesties arī par kompromisu grozījumiem. Es vēlējos pateikties par eh, šiem veiksmīgajiem ierosinājumiem, ko es varēju uzklausīt. Un ar eh, papildus grozījumiem es centīšos dažas neskaidrības izskaust. Domāju, ka kolēģiem te nav milzīgas viedokļu atšķirības. Temats ir tāds visai nevainīgs un patiešām. Uh, Ceru uz labu un veiksmīgu sadarbību komitejā un ceru, ka ziņojums taps uh, patiešām ļoti veiksmīgs. Paldies! Thank you, uh, Mr. Gutierrez. Paldies, Gutierrez kungs vispirms. Muchas gracias, señora presidenta. Paldies, priekšādātāji. Gribēju uzsvērt, cik ārtācīgi svarīgi ir jaunatne un īpaši iniciatīva jaunatne kustībā. Un tur tiešām kaut kas ir jādara lietas. Jaunatnes mobilitāte ir viena no prioritātēm. Tā bija prioritāte arī Spānijas prezidentūras laikā. Es domāju, arī Ungārijas prezidentūra jau spēr pirmos soļus, lai gūtu rezultātus šajā jomā. Šeit runājam par jauniešiem par jauniešiem, kas ir Eiropas darba kārtības pašā sirdī. Tas ir ļoti svarīgs elements, ja vēlamies nodrošināt atbilstīgu Eiropas nākotni. Šobrīd ekonomiskais konteksts, ekonomiskais konteksts ir ārkārtīgi sarežģīts un ļoti svarīgi ļaut jauniešiem attīstīties, ļauj viņiem peļņas, eh, cieņas vērtīgu nākos veidot. Un kā jau paziņojumā arī teikts, eh, pie tā ir jāstrādā. Pastāv tieši saikne starp apmācības, tātad izglītības daudzumu, ko viņi saņem, un iespēju dabūt darba vietas iegūt darba vietas. Par to šai saistībā pastāv diezgan būtiska problēma. Piemēram, jauniešiem ir grūtības pāriet no savām skoliestādēm pie uz darba tirgu. Daudās, daudzās darba viet, daudzās dalībvalstīs joprojām ir tāds daļais darba vietas e, jauniešiem tikai. Un e, reizēm pat nav nekāda reāla iemesla, kāpēc jauniešiem būtu jāpiešķir tikai daļai laika kontrakti. daļai laika kontrakti bieži vien jauniešiem rada problēmas, viņiem neizdodas apvienot eh, darba dzīvi ar tālāk izglītības procesu. Un pilnīgi noteikti piekrītu, ka šeit kaut kas jādara lietas labā. Piekrītu referents novērojumiem, ka jauniešu tiesības tiek samazinātas, un tas nebūtu nepadara viņus labāk nodarbināmus tā šī konservatīvā ideoloģija, kas parādīsies atkal uzpeldējusi pēdējo pāris gadu laikā. Un to ļoti labi, mēs ļoti labi esam redzējuši, ka šāda ideoloģija nedarbojas, tai nav rezultāta, un tas nāk visam tikai par sliktu. Mums nebūtu no pēdējo gadu laikā izdevies mazināt šo saikni starp vispārējā bezdarba likmu un bezdarba likmi jauniešu vidū. Uh, Šodien Eiropas Savienībā ir vairāk kā 5 miljoni bezdarbnieku, un ļoti daudz ir tādi, kas atstāja skolas pirms izglītības pabeigšanu, un līdz ar to arī kļūst par šādiem bezdarbniekiem. Tāpēc ļoti svarīgi nodrošināt šo mobilitāti, vairāk izglītības, vairāk mobilitātes, mazāk birokrātijas, jo Eiropas ekonomika mainās, mainās tās ražošanas modelis un arvien vairāk virzamies uz augstākas kvalitātes darba vietām, un tam ir vajadzīgs prasmes un kvalifikācijas. 35% no jaunajām darba vietām prasīs augsta līmeņa kvalifikāciju, 50% vidēja līmeņa kvalifikāciju, un 40% no visiem uzņēmējiem uzskata, ka pieredze ārzemēs, valodas zināšanas ir ļoti svarīgas īpašības tajā brīdī, kad viņi izvēlas savus darbiniekus un tāpēc mums jāpārliecinās, ka jaunieši nedodas prom no skolām pāragri, nepabeidzot studijas, nepabeidzot mācības. Eh, Vā, mums jāpanāk to, ka viņi pārie mācās vidusskolās un varbūt tālāk arī augstskolās, un tādējādi varbūt jāstrādā arī pie sinerģijas nodrošināšanas starp uzņēmumiem un dažādām mācību iestādēm. Turklāt, uh, Vēlējos nākt klajā arī ar konkrētiem priekšlikumiem, jo domāju, ka ir ārkārtīgi būtiski, lai visa veida darba līgumos tiktu nodrošinātas attiecīgas sociālas tiesības. Un es domāju, ka vajadzētu noteikt kaut kādu veidu obligātos standartus Eiropas mērogā attiecībā uz jauniešu sociālajām tiesībām. Te, teiksim, varētu runāt gan par stipendijām, gan par uh, kaut kādu veidu sarakstu, kā stipendijas tiek sadalītas dalību valstīs Eiropas Savienībā. Domāju, ka svarīgi arī saņemt pēc iespējas vairāk finansējumu no sociālā fonda. Un šis finansējums jāvērš uz to, lai tik nodrošināts darba vietas jauniešiem. Tāpēc svarīgi arī, lai Eiropas investīcija banka varētu uh, dot savu ieguldījumu, tai jābūt daudz izdomas bagātākai. Uh, Un e, krīze taču mums ir parādījusi, ka Eiropas investīcija bankai ir zinām investīcija instrumenti, tā var palīdzēt uzņēmumiem, iestādēm, kas nokļuvuši grūtībās, un e, tā var arī palīdzēt īstenot struktūrāls pārmaiņas. Uh, Bet vispārīgi runājot, kopumā pilnīgi piekrītu Steinbrukas kundas atzinumu projektam un domāju, ka mēs kopīgiem spēkiem varēsim nonākt arī pie gala versijas, kas būtu atbalstāma, tā lai tā būtu pēc iespējas labāka, pēc iespējas un saņem pēc iespējas plašāku atbalstu. Iniciatīva jauniešu kustībā ir kaut kas tāds, kas, manuprāt, varētu vest tādu cerīgu vēsti dalību valstī šajos grūtajos laikos. Paldies! Paldies, saka priekšsādātāji! Nākamais runātājs. Bahkungs, paldies, priekšsādātājs kundze. Es vēlējos pateikties Štainruks eh, kundzei par sagatavotu atzinumu. Tas nu dien ir nopietnas ieguldījums, lai uh, rosinātu mūs vairāk domāt par šo problemātiku. Es varu piekrist iepriekšējiem runātājiem, ka jaunieši ir mūsu nākotne un augstie bezdarba skaitļi tieši šajā sabiedrības daļā ir milzīga katastrofa. Un te jau pat uh, tiek runāts par tādu kā zaudēto paudzi jau. Uh, ļoti pārsteidzīgi, mēs to nevaram pieļaut, un pateicoties uh, šim ziņojumam, šim atzinumam, mēs noteikti varam ieguldīt savu artavu, lai lietas virzītu uz labo pusi, bet ir vairākas grūtības. 50. Uh, reglamenta pants, proti mēs esam atzinu, uh, atzinumu sniedzošā komiteja tālāk kompetences, subsidaritātes um, princips um, ir jāievēro, un īstenībā gan darba tirgus, gan izglītība galvenokārt ir dalību valstu pārziņā. Bet nestoties to, mēs tomēr varam padarīt arī savu darba daļu Eiropas līmenī. Jā, ņemot vērā to, ka laiks nepielūdzam virzās uz priekšu, es gar neizteikšos, bet vēl daži jautājumi. Otrajā pantā, runājot par uh, neierobežotajām sociālajām tiesībām un darba līgumiem, te mēs varētu uh, varbūt saskarties ar juridiskas dabas problēmu, jo eh, dalība valstis nosaka, kā risināt šos uh, pagaidu darba līgumus, tālāka mērķa auditorija, kādi kriteriji šeit būtu nosakām. Mēs te atkal varbūt mākslīgi mēģināsim apkopot kaut kādas statistikas datus, bet pēdējā laikā varbūt pārāk daudz politiskos lēmumus esam pieņēmuši vadoties pēc statistikas skaitļiem, un statistika jau nav tāds simtprocentīgu faktu apkopojums. Tādēļ man šeit rodas zināmas šaubas, bet, nu, Tas, protams, man ir radījis kaut kādas grūtības ar, balsojot par šo ziņojumu. Tālāk kvalifikācija, kvalifikācija formāla atzīšana, ko tas īsti nozīmē? Tas varētu radīt problēmas, jo uh, bija jau ļoti lielas grūtības atzīt kvalifikācijas dažādās dalību valstīs, tātad, ka viena dalību valsts atzīta otrā eh, iegūto kvalifikāciju, un to noteikti vēl šajā atzinumā tas varētu radīt pārāk lielus sarežģījumus. Tālāk eh, valsts finansētās darba programmas, kas paredzētas tieši jauniešiem, jā, tam es varu piekrist, eh, ka tāds tiek īstenots jau vairākās valstīs. Uh, iespējams eh, izmantojot paraugu prakses modeli, ko tādu varētu izmantot arī plašāk. Tālāk, ja mēs runājam par līgumiem uz laiku, jā, šis jautājums man ir ļoti tuvs un esmu priecīgs, ka tas tika pieminēts. Jāņem vērā, ka jaunieši bieži vien uh, nesaņem tādas labas iespējas. Ja jūs eh, lēkājat no viena pagaidu līguma uz otru, tad jums eh, nav iespējas atrast tādu stabilu darba vietu. Es īsti nevaru iedomāties, ko komisija ir eh, paredzējusi eh, runājot eh, par kaut kādām nodokļu atlaidēm tiem uzņēmumiem, kas jauniešus pieņem pa, uz pastāvīgu laiku, tātad piedāvāt viņiem pastāvīgu darba vietu, jo nodokļu politika īstenībā arī ir dalību valstu pārziņā. Tālāk darba tirgus eh, pārvaldība. Jāņem vērā, ka pateicoties šādām darba viržām, tikai 5 līdz 10 procenti jauniešu vispār iekārtojas darbā. Un e, šīs e, darba biržas varētu noteikti spēlēt tādu nozīmīgāku lomu, jo 5 līdz 10% nav pārāk e, pārliecinošs skaitlis. Tomēr katrā ziņā domāju, ka atzinums ir vērtīgs un eh, pateicoties tam mēs daudz panāksim. Paldies, paldies. Marijana Hārkin, lūdzu. Thank you, man. Paldies priekšādātā. Vispirms paldies referentam. Referentai par atzinumu. Mūsu ēnu referentē bija jābalso citā komitejā, tāpēc viņa lūdzu man izteikt pāris komentārus viņas vārdā, un man arī pašai savu komentāru. Pirmām kārtām, ko Nadja gribēja teikt, viņa uh, atbalsta šo mobilitāti jauniešu vidū, saprotot, cik tas ir svarīgi. Personīgi es priecājos, ka ceturtajā punktā ir iekļauta frāze, lūk, nodarbinātības vārdā, jo reizēm man liekas, ka tad, kad runājam par mobilitāti, uh, bieži vien tiek runāts par mobilitāti kā tādu, kā pašu par sevi, bet tai ir jānotiek kaut kāda veida mērķa dēļ, ne tikai apmācības dēļ, bet arī nodarbinātības veicināšanas dēļ. Turklāt viņi atbalsta arī šo Eiras iniciatīvu, kas ir pirmās darba vietas iniciatīva. Un viņa uzskata, ka vajadzētu rīkoties arī, lai samazinātu uh, to, to, to jauniešu skaitu, kas atstāja skolu nepabeiguši mācības otram kādam. Otrais punkts, iepriekšējais runātājs jau minēja, tad tik runāts par ierobežojumiem sociālajās tiesībās. Te varētu rasties tāds tīri juridiski rakstur eh, problemātisks gadījums. Mums vajadzētu pārliecināties, ka mēs eh, neizdaram tā, ka jaunieši nevar dabūt šo pirmo darba vietu. Mans pašas komentāri turklāt vēl ir šādi. Piekrīt trešam punktam. Tur teikts ka progress jāuzrauga īstenošanas laikā un nepieciešama skaidra indikātora, kā to mērīt. Parlamentam arī šeit savu lomu spēlējam, tam jāpārliecinās, ka tas tā arī notiek. No mūsu skatu punktu būtu ļoti liederīgi pārliecināties, ka Eiropas Savienības 2020. gada stratēģijā galvenie mērķi, noteiktie mērķi tiek sasniegti. Es zinu, ka šis atzinums Eh, runā par izglītības un apmācības sistēmu uzlabošanu, es domāju, svarīgi tomēr to, šo izglītības jautājumu sasaistīt ar darba vietām, ar nodarbinātību. Un nedrīkstam ignorēt arī makroekonomisko situāciju, jo tai, protams, ir ļoti liela ietekme uz šo jautājumu. Mēs nedzīvojam nekādā vakumā, nedarbojamies vakumā, un varbūt varētu iesniegt atsevišķu kādu grozījumu, eh, papildinot atzinumu, lai pārliecinātos, ka tiek nodrošināta iesaistu kontekstē. Gala komentārs par desmito punktu. Pilnībā piekrīt, kad jūs sakāt, ka nepieciešama ērības kvalitātes sistēma prakses kvalitātes nodrošināšanai. Domāju, tas ir ļoti svarīgi un tas būtu ļoti labs Eiropas modelis, ļoti labs piemērs. Paldies. Paldies, saka priekšsādātāja. Noslēgumā Steinbruks kundzei vārds. Jā, zunächst mal vielen Dank auch für. Paldies Paldies visiem kolēģiem, kas piedalījās diskusijās un izteica savus ierosinājumus. Nu, dien mēs varam runāt par uh, zudušo paudzi, uh, kurus mēs varētu labāk iesaistīt darba tirgu un Vācijā īstenībā uh, par to jau runā atklāti, neviens uh, īpaši nečukst. Par otro punktu. Uh, kolēģi par to izteicās. Jā, mēs vēlamies eh, varbūt samazināt tās prasības, kas ir nepieciešams, lai jaunieši varētu dabūt prakses vietu vai ātrāk uh, iestāties darbā. Mēs ko tādu mēģinājām Vācijā īstenot attiecībā uz vecākiem ļaudīm, bet, uh, diemžēl, neguvām panākumus. Un uh, vēlējos pateikties kolēģiem, ko tas minēja. Tālāk runājot par rādītājiem, es piekrītu Harkinas kundzei. Mums ir jāsalīdzina uh, konkrēti mērķi, un tā mēs noteikti varēsim uh, gūt panākums, jo īstenībā pēdējo gadu laikā mēs esam tikai tā tukši pļāpājuši. Uh, Tālāk, ja mēs runājam par kvalifikāciju atzīšanu, Vācijā par to tiek runāts ļoti bieži. Vakardien kādā vācu laikrakstā es izlasīju, ka pat eh, mūsu kanclere vēla, vēlas eh, rīkoties aktīvāk, proti, lai kvalifikāciju Eiropas Savienībā varētu atzīt eh, vēlākais 12 mēnešu laikā. Un ja mēs vēlamies uzlabot mobilitāti, tad arī kvalifikācija atzīšanas jomā ir jādara daudz vairāk. 12 mēneši ir pārāk ilgi, šim darbam jānorisinās naskā tālāk. Tālāk um, jāņem vērā, ka uh, darba birža darbs Eiropas Savienībā ir uh, ļoti atšķirīgs. 10% īstenībā ir tāds visai bēdīgs skaitlis. Tālāk pārēj no skolas uz darba vidi. Tālāk kolēģe ar garo uzvārdu, kurš ir vēl garāks nekā mans uzvārds, vaicāja par eh, birokrātijas samazināšanu. Mēs par to noteikti vēl vēlāk varam apspriesties. Jā, tas jau izklausās tā ļoti vienkārši birokrātijas samazināšana, bet eh, dzīvē tas jau izstās daudz sarežģītāk. Tālāk, eh, Bahkungs runājot par valstu kompetencēm, jā, Eh, šeit eh, mūsu darbs eh, arī pārklājas zināmā mērā ar kultūras komitejas veikumu, bet domāju, radīsim risinājumu. Paldies, saka priekšsēdētāja. Grozījumi jāizniedz līdz 11. februārim, tie tiks izskatīti 15. martā, par ziņojumu balsosim 16. martā, kultūras komiteja balsos 11. un 12. un mēs uh, ziņojumu pieņemsim plenārsēdē māja mēnesī. Tālāk nākamais darba kārtības punkts - inovācijas savienība pārveidojot Eiropu pēc krīzes pasaulē. Sari Esaja ir eh, referenta. Lūdzu, jums vārds. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšstādātāji! Inovāciju savienība ir viena no pamatiniciatīvām, kas iekļauta Eiropa 2020 stratēģijā. Tās mērķis ir uzlabot finansējuma pieejamību inovācijām, lai pārliecinātos, ka inovatīvas idejas var pār, pārveidot par produktiem un pakalpojumiem, kas rada arī darba vietas. Tas ir ļoti būtiski, bet jo īpaši mūsdienās, ņemot vērā, ka vēl aizvien ir novērojama finansiālā krīze. Ir ļoti daudz jautājumu, ko varētu palikt zem šī viesraksta inovācijas savienība, bet mūsu komitejā mums vajadzētu koncentrēties un runāt par jautājumiem, kas ir saistīti ar nodarbinātību un sociālajiem jautājumiem. Un inovācijām patiešām ir būtiska loma ekonomiskās uzplaukuma lomā, jomā un uh, risinot uh, izaicinājums, ar ko jās, jāstops sabiedrībai. Šeit ir jāpiemina arī demografiskā situācija, citas sociālās problēmas, un tādēļ manā atzinumā esmu uzsvērusi to, cik būtiska ir pilotu partnerība aktīvas un veselīgas novecošanas kontekstā un ieteiktu izmantot un vislabākajā veidā izmantot dalību valstu iespējas iniciēt partnerības aktīvāk nekā tas iespējams citā kontekstā. Šādas pilotu partnerības mums ir nepieciešamas un es patiešām gaidu, kamēr, kad komisija uzsāks arī tās citās jomās. Inovācijas kļuva, varētu kļūt arī par Eiropas sociālā fonda programmu centrālo elementu un stiprināt inovācijas sabiedrībā Tam ir nepieciešama mūža izglītība, ed, izglītības līmeņa paaugstināšana un apmācība visiem visu vecumu pilsoņiem. Jo īpaši runājot par Eiropas Savienības ino, inovācijām, tam būtu jākoncentrējas tiem sektoriem, kuros novērojams lielākā izaugsme. IKT sektors, ka, kuras ieņēmumi ir aptuveni 700 miljārdi eiro, 2008. gadā. Nu, tas nozīmē, ka IKT pārstāv arī 40% no um, Eiropas izaugsmes. Eiropas kapacitāte IKT kontekstā uh, ir tiešā veidā saistīta ar IKT dalībvalstīs un atbalstot atklātā pirmkoda programmatūru, mēs um, tādējādi ļautu iedzīvotājiem un MVU piedalīties šajos attīstības procesos attiecībā uz jaunu pakalpojumu izstrādi. Pēdējais jautājums, kam gribētu pieskarties, ir tas, ka Eiropas inovācijas stratēģija būtu jāharmonizē, lai panāktu labāku pārvaldību, vieglāku pieeju finansējumam, samazinātu birokrātiju un lai tā būtu mērķētāk. Tādēļ mums nepieciešams radīt Eiropas izpētes telpu un lai mēs ļautu pētniekiem, zinātniekiem vieglāk pārvietoties uh, starp dažādām valstīm, neradot tam šķēršļus. Turklāt mums būtu jāveicina arī riska kapitāla ieguldījums uzņēmumos, kam ir vislielākais izaugsmas potenciāls. Tie ir tie jautājumi, kurus es vēlētos skatīt, par tiem runāt un ar prieku uzklausīšu jūsu viedokli par šiem jautājumiem. Uh, thank you. Uh, Paldies, saka priekšsādātāja. This is Estrella. Edita Strēla tālāk. Obrigada, senhora prezidente. Também gostaria. Lielas paldies priekšsādātāji. Arī es gribu uzsvērt, cik ļoti svarīgs ir šis jautājums un gribēju pateikties referents sagatavotājai par viņas izvēlēto pieeju. Novatorisms galu galā ir Eiropas 2020. gada stratēģijas pašos pamatos. Un, kā jau tika teikts, tam ir milzīgs potenciāls darba vietu izveidē. Vienlaicīgi tas var dot arī ieguldījumu cīņā pret demografiskajām izmaiņām, respektīvi sabiedrības eh, dzimstības līmeņa krišanos, arī cīņā pret klimatu pārmaiņām. Novatorisms ļautu mums nodrošināt arī vairāk atjaunīgās enerģijas, tādā veidā radot jaunas vidē draudzīgas darba vietas. Tā mēs varam virzīties uz ilgtspējīgu, inteliģentu, visietvarošu sabiedrību. Un tā taču ir 2020. gada stratēģijas pamatvērtība. Eiropas komisija lēš, ka līdz 2020. gadam mēs varētu radīt apmēram 3,7 miljonus jaunu darba vietu un palielināt IKP par 800 miljardiem eiro līdz 2025. gadam. Tātad pētniecība un izstrāde ir ārkārtīgi svarīga joma šīs stratēģijas ietvaros un jāpalielina eh, izdevumi, tātad līdzekļi, ko tērējam pētniecībai un izstrādē. Tas nozīmē, ka ir vajadzīgs vēl vismaz viens miljons pētniecības darba vietu. To varam darīt ar izlēmīgu uh, darbību, ir jāiesaist darbā sievietes, ir vajadzīgs vairāks no, nodarbināts sievietes, zinātnieces. Tāpat laikā jāstiprina arī sadarbība starp augstākā līmeņa izglītības iestādēm, institūtiem un darba devējiem tā lai nodrošinātu labākus rezultātus šai sinerģijai. Visu minēto iemeslu dēļ ir ārkārtīgi svarīgi, lai šajā krīzes laikā, kad daudz kur notiek tauptība, taupības pasākumi, šie izdevumu samazinājumi nenotiek uz pētniecības un izstrādes izdevumu rēķina, jo citādi mēs apdraudam mūsu kopējo nākotni un Eiropas Savienības eh, kā proje kopēju projektu nākotni. Tā jau nav nekāda sakritība ka šīs nedēļas Eiropadome spriedīs par problēmām, kas saistīts tieši ar enerģētiku un novatorismu. Šajā Eiropadomē tiks uzsvērts, cik ārkārtīgi svarīgs jautājums ir pētniecība un izstrāde. Mana grupa kopumā piekrīt šim eh, referents izvēlētajiem virzienam, bet mēs iesniegsim vēl arī grozījumus, uh, lai šo atzinumu vēl tālāk uzlabotu. Paldies priekšādātāji, paldies, saka priekšādātāji, vai vēl kāds vēlēs izteikties? Nē, ļoti labi. Man ir viens jautājums, un tas ir jautājums par sesto punktu. Ierosina, ka inovāciju vajadzētu sekmēt ar valsts sektoru kopīgu pārobežu projektu starpniecību. Es tikai gribēju vaicāt, kā tad jūs esat paredzējuši šo darbu īstenot praksē, kā jūs to redzat? Uh, Vai jūs varat paskaidrot man to? Nē, es, es neesmu pret to, nē, es vienkārši nesaprotu īsti, ko jūs ar to domājat. Kā jūs eh, domājat praktiski īstenot šāda veida eh, jautājumu? Lūk, nu, tad jums vārds arī. Paldies! Paldies par komentāriem! Saka Sajas kundze. Priekšsēdātājs kundze. Tas, ko jūs vajadzējāt, tātad, domāju, ka inovācijas vajadzētu sekmēt ar valsts sektoru kopīgi parobežu projektu starpniecību Jā, tas bija jūsu jautājums, vai ne tā? Par to runāja arī piektajā punktā. Vajadzētu būt kopējai pētniecības telpai Eiropā, un tur vajadzētu iesaistīt arī valsts projektus. Tātad zem šī nosaukuma vajadzētu arī valsts projektiem. Tāda ir šī doma. Un tad varētu notikt šie kopējie pārobežu projekti. Vēl kāds vēlēs izteikties, vecā Līnas kundze? Nē, lieliski. Grozījuma iesniegšanas termiņš 11. februāris. Gro... Izskatīšana 15. martā, 16. martā balsojums komitejā, itra komitejā 12. aprīlī ziņojums tiks apspriests un plenārsēdē šķiet maijā. Nu, tālāk pārējiem pie nākamā darba kārtības jautājuma, un tas ir lietotās kododegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošana. Džīna Lamberta, lūdzu jums vārds. Diemžēl Džīna Lamberta nevarēja būt šeit, saka Kornelisens kundze. Uh, Viņai ir arī Liba komitejā ziņojums, tie tiek skatīti vienlaicīgi, un viņa lūdza man šeit viņu aizstāt. Nu, nolasīšu jums to informāciju, ko viņa man sniedz, un pēc tam, protams, uzmanīgi uzklausīšu jūsu teikto, lai pēc tam to viņai atstāstītu. Pirmām kārtām Vēlējāmies uzsvērt, ka neskatoties uz šo nosaukumu debats nebūtu nav par kodolu dagvielu un kodolu enerģiju un par to, vai tas mums patīk vai ne. Ehm, Es zinu, ka daudzi varbūt labprāt negribētu redzēt šo kododegvielu nosaukumā citēt, kā gribētu, zaļiem ir ļoti spēcīgs viedoklis, bet nē, šeit nerunājam par kododenerģiju kā tādu, bet drīzāk runājam par šajā jomā nodarbināto drošību darbā. Pāris punkti. Pirmām kārtām, Džīna Lamberts uzskata, ka Līgums par Eiropas Savienības darbību un tīpaši tā 153. pants ir daudz piemērotāks kā tiesiskais pamats. Nākamais direktīvas apjomam, aptvērumu būtu jā, jābūt lielākam, tai būtu jāietver visi dar, darba ņēmēji, kas strādā ar radioaktīviem atkritumiem. Tālāk nepieciešams nodrošināt plašāk ietfrošāku de definīciju attiecībā uz radioaktīviem atkritumiem un kodoldegvielai, lietoto kodoldegvielu, un tam vai šiem aspektiem vajadzētu būt ņemtiem vērā arī drošības plānošanas jomā. Tālāk apmācība, drošība darbā, inspekcijas no neatkarīgi iestāžu puses ir ārkārtīgi nozīmīgs, ņemot vērā, cik potenciāli bīstami varētu būt kļūdu rezultāti šādā gadījumā. Visiem darba ņēmējiem ir jāsaprot potenciālais risks un tiem jābūt informētiem par to. Tāpat svarīgi, lai jebkāda veida apakšņēmēji ļoti strikti ievērotu gan drošības, gan apmācības noteikumus un periodiski veiktu in inspekcijas tika ierosināti priekšlikumi par šo jomu, piemēram, par atbildības uzņemšanos attiecībā uz ilglaicīgu darbu šādos apstākļos. šeit svarīgi uzsvērt, ka nerunājam šeit par kodolenerģiju kā tādu. Tātad šīs debatas nevēlamies šeit īstenot nodarbinātības komitejā. Šeit mums tomēr jāpārliecinās par to, ka tie, kas strādā ar kodola atkritumiem, ir pietiekami aizsargāti un ka drošība darbā tiek nodarbināta visiem, kas strādā ar šādiem bīstamiem materiāliem. Paldies. Paldies, saka priekšsēdētāji. Steinbruks kundze pirmā. Dank, um, jā, nach Paldies! Domāju, ka Džīns Lamberts ziņojums ir ļoti apjomīgs un vajadzētu noteikti paplašināt arī um, juridisko pamatu, ievērot 31. Uh, pamatiesību hartas pāntu un 115. pāntu konvencijā. Un ja mēs runājam par eh, piemērošanas jomu eh, attiecībā uz direktīvu, tas ir no spāra tālāk par eh, Džīnas Lambertas grozījumiem runājot, domāju, mums. Uh, Eh, aizsardzība un norobežošana ir eh, jādefinē skaidrāk, kas notiek, piemēram, ja cilvēks tiek pakļauts starojumam un kam jānotiek ir pēc tam. Uh, 34. grozījums, es saprotu, ka, piemēram, attiecīgas slimības ir jāatzīst par arodas slimībām, ņemot vērā cilvēku nodarbinātību šajā jomā, šajā nozarē, un eh, runājot par atbilstīgām kontrolēm, ko veiktu neatkarīgas iestādes, to referents šeit ir pieminījis, bet šeit trūkst konkrētu sankciju. Domāju, ka mēs ļoti labi kolēģu interesēs uh, varam uh, vienoties par pareizo pieeju, aizsargājot tos cilvēkus, kam katru dienu ir jāstrādā šādām vielām. Mums šeit nav jādiskutē par to, vai mēs esam par vai pret kodola enerģiju, bet jāpadomā galvenokārt par to, kā aizsargāt tos darbiniekus, kam katru dienu ir jāsastops ar šīm vielām. Paldies. Uh, Paldies, Maisnars kundze. Paldies. Arī es vēlējos sirsnīgi pateikties Džinai Lambertē, kuras šodien nav ieradusies, bet Lamberts kundze ir uh, kolēģi no zaļo partijas, nu viņi nav pārāk lielā sajūsmā par kodolenerģijas izmantošanu, bet kodolenerģiju viņš šeit nemin. Viņa galvenokārt atzinumā ir minējis to, kas ir svarīgi, lai varētu aizsargāt cilvēks, kas ir nodarbināts šajā nozerē, proti, kam ir arī ikdienā jāsastopas uh, un jāstrādā ar šiem kodola atkritumiem un radioaktīvām vielām. Mums ir jārunā par to, kāda būs pielietojuma joma, kā tam ir eh, jābūt juridiskajam pamatam. Un, eh, protams, man ir arī vairākas piezīmes, jo daļēji eh, varētu rasties jautājums, vai uh, E, izstrādātie noteikumi jau nav pārāk detalizēti un vienmēr jau nav iespējams visu pārbaudīt. Un ja mēs izsakām priekšlikumus, tad vajadzētu arī parūpēties, lai tie būtu īstenojumi un ievērojumi, jo savādāk tam visam nebūs pārāk daudz jēgas. Bet atzinums ir uh, veiksmīgs, jo Lamberts kundze galvenokārt ir runājusi par darbiniekiem, kas vēlas aizsargāt savu veselību. Un, protams, šeit ir minēti ļoti daudz parametru, kas ir jāievēro darba devējiem. Paldies! Thank you. Um, uh, es... Paldies. Es aizkundze. Paldies priekšādātāji. Viens jautājums. Šis atzinums saistīts ar darba drošību, un tas, protams, ir ļoti labi, bet ir viens jautājums. Šī izlietotā kodola degviela un radioaktīvie atkritumi Nu, te man šķiet nav adekvāti formulēts, tāpēc, ka te taču jādomā arī par brīvu pārvietošanos preču tirgu ir ļoti svarīgi e, nodrošināt, ka mēs šīs tās augtās preces mēs nepārvietojam no vienas valsts uz otru Eiropas Savienības ietvaros. Uh, just... Pāris piezīmes pirms dod vārdu kom komisijas pārstāvēm. Domāju, jā, liels ziņojums. Pāris jautājums par 7. un 20. grozījumu par to, ka darbi, darbiniekiem jābūt e, aizsargātiem neatkarīgi no viņu statusa. Bet, nu, cik tā tad, cik aizsargātiem, cik lielā mērā kādam apdrošināšanas e, segumam, nu, piemēram, transporta jomā, taču būtu cita veida aizsardzības pakāpe, viņiem būs drošības noteikumi, piemēram, transportā, bet e, vēl citi, piemēram, darbinieki strādās pašā pašā rūpnīcā, piemēram, tur acīm redzot jābūt lielākai aizsardzības pakāpei. Tātad tas tāds precizējums, ko gribēju lūgt par 7. un 20. grozījumu. Tagad eh, dosim vārdu komisijas pārstāvim šajā jomā. Labrīt visiem! Liels paldies par visu darbu, kas ir ieguldīts saistībā ar šo jautājumu, bet gribētu sniegt precizējums no komisijas puses attiecībā uz šo atzinumu priekšlikumu. Mēs komisijā esam pārliecināti, ka Eiratom nolīgums ir leks speciālis kā tiesiskais pamats, un tas pietiekami arī nosedz darbinieku aizsardzību, kā tas ir 30. pantā, un arī sekundārie tiesību akti paredz darbinieku aizsardzību, kā arī sabiedrības aizsardzību. Un, ja mēs runājam par sekundāriem tiesību aktiem, tad centrālā ideja šajos tiesību aktos ir pamata drošības standarti. Mums ir direktīva, kas pēdējoreiz pārstrādāta 96. gadā, un tā daudzās nodaļās tieši skata darbinieku aizsardzību, kā arī sabiedrības aizsardzību, tur ir apmācība arī iekļauta. Tur ir iekļauti ierobežojumi, visi šie veidi. Un tas nozīmē, ka mēs strādājot pie šīs direktīvas, mums bija jāpadomā, lai nebūtu nerastos pārklāšanās starp dažādiem tiesību aktiem, un tas pats attiec arī uz pamata drošības standartiem. Turklāt, kā jūs arī zināsiet, ir arī uh, direktīva par uh, kodoldrošību, kas tika pieņemta 2009. gadā, un balstoties uz šī paša tiesiskā pamata, Eiratoma nolīgums 31. 32. punkts, mums ir jānodrošina simetrija starp abām šīm direktīvām. Un mēs uzskatām, ka Eiratom direktīva ir pareizais tiesiskais pamats, ir arī tiesas nolēmumi, kuros teikts, ka ja ir šis tātad uh, galvenais jautājums, viena tēma, tad jums ir jābalstās uz viena tiesiskā pamata, un tas būtu Eiratoma nolīgums. Turklāt Eiratoma uh, saistītie tiesību akti attiecas uz darbiniekiem, tie tiek pietiekami nosakti, iekļauti, un tādēļ aicināt jūs palūgoties uz pamata drošības standartiem, lai pārbaudītu, vai jūsu bažas gadījumā nav jau tur atrisinātas. Protams, ka esam atvērti tālākam diskusijām par šo jautājumu, un liels jums paldies šobrīd no mans puses. Paldies! Kornilsenas kundzei atpakaļ vēlreiz vārds rezumēt. Jā, tika uzdoti daudzi jautājumi. Domāju, ka Džīna Lamberta uz tiem zinās atbildi, un domāju, ka viņa ar lielu prieku iekļaus arī vairākus no jūsu priekšlikumiem tekstā, un viņa patiešām priecāsies ļoti rūpīgi un detalizēti diskutēt ar komisiju par tiesisko pamatu. Paldies! Paldies! Tas nozīmē, ka esam uh, pabeiguši mūsu sanāksmes rīta daļas darba kārtību attiecībā tātad uh, uz tiem, kas šeit nebija. Sāksim pulksten trijos, ķersimies uz pie darba kārtības punktiem, kas pēcpusdienā paredzēti, un lūdzu esiet visi laicīgi. Paldies!